Kolēģis. Um, Kolēģi. Uh, Kolēģi, daudz gan nav vēl ieradušies, bet es piedāvāju tomēr sākt darbu. Ir daži procedurāli jautājumi, kurus vajadzētu atrisināt, un tad pirmie jautājumi pēc būtības uh, ir paredzēti skatīt 9.20, uh, tas ir 6. un 7. punkts Referenti vēl nav ieradušies. Tātad varbūt eh, mums būs vēl jāpagaida, bet eh, sākumā piedāvāju procedurālos jautājumus atrisināt. Pirmkārt, būs eh, kopīga Eiropas komisijas prezentācija par 6. un 7. punktu, un sāksim ar 7. punktu, tad skatīsim 6. punktu Septītais punkts ir psihoaktīvas vielas, Protaševičs kungs ir referents, un sestais ir narkotika kontrabanda, kur Hemenes eh, Bērsalīka kundze ir referente. Eh, labrīt, referents kundze, ja neviens neiebilst, vai mēs varam pieņemt darba kārtību tādu, kāda tā ir, jā? Ja? Tad, kolēģi, es eh, lūdzu apstiprināt sekojošos koordinātoru ieteikumus referentu iecelšana. Divi šādi priekšlikumi. Pirmkārt, Sedo I. Alabarta kungs no Tautas partijas būs atbildīgs par Eiropas vienoto tirgu elektroniskajām komunikācijām par šo ziņojumu. Tas ir ITRE ziņojumam paredzēts atzinums. Un otrs būs Aksels Voss arī no Tautas partijas. Viņš būs atzinuma sagatavotājs par direktīvu par attiecīgo direktīvu, kur ir runa par tipu apstiprinājumu transporta līdzekļiem un par. Vai neviens neiebilst pret šiem ieteikumiem? Paldies! Tad paziņojums par valodām šajā sanāksmē. Šodien valodu režīms, tātad mutiskā tulkojuma režīms uh, būs ierobežots. Eh, diemžēl somu, igauņu, maltiešu un horvātu valodā nav pieejams tulkojums. Atvainojamies par sagādātajām nērtībām un ceru, ka tas uh, ir izņēmums. Līdzīga problēma gan bija arī pagājušais. Tad varam ķerties pie ceturtā darbkārtības punkta, un tas ir Diezde Mēra kunga ziņojuma uh, labojuma apstiprinājums. Šeit ir runa par padomes regulu numur 539 2001, un tur tiek uzskaitīts to valstu, valsts piedrīgo saraksts, kuriem ir nepieciešams vīzas, un arī to valsts saraksts, kuriem nav nepieciešams vīzas. Tā kā uh, Dievs Demērkunga ziņojums tika pār, balsots plenārsēdē pirms juristi lingvisti šo ziņojumu skatīja, tad šie labojumi, ko ieviesies juristi lingvisti, tiks piedāvāt labojumu veidā, tātad korigendum veidā, un tas ir jāapstiprina. Es domāju, ka mēs visi varam to apstiprināt. Tad piektais darbkārtības punkts. Tā ir Eiropas komisijas prezentācija par uh, priekšlikumu atcelt padomas uh, lēmumu 2724, kas ir saistīts ar konkrētu programmu, kas beigsies gada beigās. Uh, Šeit netiek teikt, kāda uh, programma tā ir. Koordinātori izlēma šo priekšlikumu skatīt vienkošotajā procedūrā saskaņā ar 46. panta 1. punktu reglamentā. Un es aicinu komisiju īsi prezentēt šo priekšlikumu. Ja nemaldos, tas ir Savarīkungs no Eiropas komisijas. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādājs uh, kundze. Pavisam īsi procedūras jautājums, uh, programma, par kuru mēs runājam. Uh, un uh, terorisma novēršana un uh, terorisma darbību novēršana 2007.-2013. gads laika posms nākošajā uh, laika periodā uh, tas tiks aizvietots ar uh, noteiktu instrumentu, kas būs policijas rīcībā. Kādēļ tas ir nepieciešams? Tādēļ, ka iepriekš izmantotie fondi. Uh, ir izmantoti e, programmās, e, kas ir no 2014. līdz 2020. gadam. Runa ir vienkārši par dubulto juridisko bāzi, uz kuru balstās šī juridiskā programma, un no vienas puses ES e un Eiratom līgumu to regulē. Un tādēļ mēs aizsākam šo procedūru. Um, padome balso, jābalso vienbalsīgi, un arī parlaments skata šo jautājumu pēc šī instrumenta radīšanas. Es domāju, ka tas ir tiešām tāds procedūras jautājums, par to nekavēšos ilgāk, un es gribu teikt, ka tas nekādā gadījumā neapšaubīs to projektu ne, uh, vadīšanu, kas ir uh, sākti un kas ir sākti finansēt iepriekšējās programmas ietvaros. Un, ja ir kādi jautājumi, protams, esmu gatavs uz tiem atbildēt. Paldies, vai kāds no deputātiem vēlas izteikties? Nē. Tad. Uh... Komitejas priekšsēdētājs šo priekšlikumu piedāvās apstiprināt. Paldies, Savarīkungs! Tad tagad nonākam pie kopīgiem debatēm par 6 un 7 punktu. Tātad vispirms par 7 punktu un tad par 6 punktu. 7 punkts ir jaunas psihoaktīvas vielas. Jāciks Protaševičs no Tautas partijas ir referents. Un uh, minimuma noteikumi par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirzniecības jomā, par to uh, Terēza Himenes Beserila Barijo ir referente. Un uh, mēs uh, varbūt uh, tātad neesam vēl sasnieguši to laiku, kad vajadzētu skatīt šo jautājumu, bet varbūt tomēr mēs to varētu sākt jau darīt. Vispirms uzklausīsim prezentāciju no Eiropas komisijas, tad uzklausīsim abus referentus, ēnu referentus un arī citus deputātus, kas gribēs izteikties. Tātad Eiropas komisijas vārdā Lotar Kutstens kundze. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, paldies par šo iespēju uh, komisijai prezentēt savus priekšlikumus par jaunajām psihoaktīvajām vielām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums uh, DJ Justice un uh, vicepriekšsēdētāji Redingai. Padomē, tikko ir sarukušās sarunas, un man ir liels prieks redzēt šeit uh, Lietuvas kolēģis, ar kuriem ļoti labi sadarbojamies, un ir ļoti pozitīvi, ka parlaments jau ir iecēlis savus referentus. Un mēs uh, ar prieku sadarbosimies ar uh, um, Protaševiču kungu un Himenes Besereo kundzi. Un uh, tas būs, cerams, veiksmīgs process. Īsumā mūsu pakotnes uh, mērķis par psihoaktīvajām vielām ir divkārši. Mēs vēlamies uh, paredzēt iespēju atsaukt no tirgu skaitīgas vielas visā Eiropas Savienībā, ja nepieciešams varēs ieviest arī kriminālas sankcijas, jo tas ir veselības risks. Tā pašā laikā vēlamies nodrošināt brīvu jauno psihoaktīvo vielu apriti, kas būs vajadzīgas pamatotiem mērķiem. Un šis jautājums par to, ka parādās jaunas psihoaktīvās vielas, ir bīstam tendence narkotika jomā. Um, šeit tās ir it kā legālas vietas, lie, vielas un um, tās imitē to efektu, ko sasniedz nelegālās narkotiskās vielas. Ehm, un šīs vielas atbilst visām konvencijām, un tas var brīvi uh, cirkulēt Eiropas Savienībā, ja dalībvalstis uh, neievieš uh, pretējais noteikums, ierobežojums tātad. Un pēdējo gadu laikā jauno psihoaktīvo vielu uh, skaits Eiropā ir strauji pieaudzis. Vairāk kā 300 vielas ir konstatētas kopš 97. gada, bet patiesībā kopš 2009. gada līdz 2012. gadam ir trīskāršojies gadā konstatēto vielu skaits. Un 80% no šīm vielām ir atklātas vairāk kā vienā dalībvalstī. Un jau šogad uh, jau divas eh, jaunas eh, psihoaktīvās vielas ir aizliegtas, un Eiropols un eh, narkotika aģentūra tagad gatavo ziņojumus par vēl četrām vielām. Un norāds ir tāds, ka šo vielu pie, li, pielietojums pieaug, un um, aptaujas rāda, ka jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem uh, ir izmantojuši legālās narkotikas, uh, vismaz 5% apmērā no viņiem tātad ir lietojuši šīs legālās narkotikas. Mēs vēlamies uh, rīkoties izlēmīgi, lai aizsargātu eiropiešus, jo īpaši jauniešus, um, no šo uh, kaitīgo vielu riska. Un priekšlikumā būs paredzēts atsaukt no tirgus vielas, kas rada riskus veselībai, un arī dalībvalsts vēlies attiecīgi rīkoties. Mēs arī uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jābūt, eh, ja tā var teikt, gudrākai, jo mums nedrīkstētu, mēs nedrīkstētu uh, ap, apdraudēt leģitīmu, jeb likumīgu ķīmisko vielu lietojumu. Mēs nedrīkstētu kavēt eh, pētniecībai un vielu izmantošanai rūpniecībā. Mūsu uzņēmumiem ir nepieciešama juridiskā noteiktība. Uh, jo patiesībā uh, piektā daļa no jaunajām psihoaktīvajām vielām uh, ir pilnīgi likumīgi piemietojamas augstajās tehnoloģijās, medicīnā un citās jomās, un tam ir jāturpinās uh, tā uh, kā līdz šim, un tam ir jābūt atļautam. Šā gada septembrī mēs pieņēmām šo pakotni par jaunajām psihoaktīvajām vielām, un tur ietilpst divi instrumenti. Tur ir regulas priekšlikums, kas palstās uz 114. Likuma, pā, līguma pantu, kur ir runa par iekšējo tirgu, un ir direktīvas priekšlikums, kas balstās uz 83. līguma pantu, un tur ir runa par kriminālu tiesībām, un tas maina patstāvošo pamatlēmumu. Kāpēc mēs piedāvājam pakotnē divus priekšlikumus, kamēr runājam tikai par vienu mehānismu. Un šis iemesls droši vien jums ir eh, zināms, to esat eh, droši vien ah, redzējuši arī citās eh, um, jomās, proti tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jomā. Notiek šobrīd trialogs, un Lisabons līgums neļauj apvienot kriminālu tiesību noteikumu kā juridisko bāzi ar citām juridiskajām bāzēm, kā piemēram iekšējo tirgu. Uh, Tātad eh, šī pakete aizstās uh, pastāvošo likumdošanu, tā būs tā sauktā Lisabonizācija, un tāpēc arī būs noteikti daudz elementu, kas jums būs pazīstam šajā regulā, proti lietas, kas nemainīsies. Neskatoties uz to, ka lēmums eh, par jaunajām psihoaktīvajām vielām ir labi darbojies, tomēr ir virkne trūkumu. Pirmkārt, uh, Process ir bijis par lēnu, jo apmēram divu gadu eh, termiņš eh, ir vajadzīgs, lai um, dalībvalstīs tiešām tiktu vie, pieņemti attiecīgie pasākumi, uh, lai aizliegtu vielas. Un uh, nepastāv arī šobrīd mehānisms, lai ieviestu pagaidu uh, pasākumus, ja ir tieši riski konstatēti. Otrs uh, trūkums ir tas, ka ir ierobežots uh, rīcības apjoms. Ir, uh, tātad nav iespējas neko darīt legālo narkotiku jomā. Līdz ar to likumdevējiem ir sasaistītas rokas. Piemēram, bija tā, ka tika konstatēts uh, uh, risks kādai vielai, bet tas nebija pietiekami augsts, lai ieviestu kriminālu uh, tiesiskas sankcijas. Un tagadējais mehānisms arī neņem vērā iekšējā tirgus uh, funkcionēšanu. Un kamēr ir atšķirības starp dalībvalstīm, tas nozīmē, ka šie atšķirīgie nacionālie režīmi var novest pie tā, ka tas traucē tirniecību ar legālajiem, legālajām psihoaktīvajām vielām. Ko tad mēs esam paredzējuši, lai šos trūkums labotu šajā paketē? Ir vairāk elementi. Viens no galvenajiem uzlabojumiem ir tas, ka esam pātrinājuši rīcības iespēju. Tātad rīcības mehānisms būs ātrāks un būs arī iespējams steidzami pasākumi. Uh, Tātad, jo daudz agrāk un ātrāk var rīkoties, eh, ātrāk nekā tagad, lai varētu atsaukt vielas no eh, tirgus ar vienkāršotu eh, lēmu pieņemšanu. Un mūsuprāt, šo termiņu var samazināt no diviem gadiem uz desmit mēnešiem ar dažādiem pasākumiem, piemēram, ar regulu veiktie pasākumi tātad būs tieši piemērojami, un mēs izvairīsimies no atšķirīgiem lēmumu uh, Uh, veidiem, kāda varētu rasties dalībvalstīs. Un otrkārt, uh, mēs nodrošinām, ka tirgus ierobežošanas pasākumus var uh, veikt ļoti ātri ar komitejas starpniecību. Papildus ir arī jauninājums, ka būs iespējams ātrās reaģēšanas, jeb ārkārtas mehānisms, ja tiek radīts tieši apdraudējums sabiedrības veselībai. Uh, Tātad ar regulu starpniecību mēs tagad varam ieviest uh, uz vienu gadu pagaidu pasākumus, lai aiz, uh, aizliegt kādu vielu patēriņu tirgū. Un to var veikt, uh, lai uh, izvērtētu risku un lai nodrošinātu, ka šī attiecīgā viela nevar uh, radīt kaitējumu. Un tad, kad riska izvērtējums uh, ir pabeigts, tad var ieviest citus pasākums. Otrs jaunais elements attiecas uz proporcionalitāti. Patiesībā mēs ieviešam daudz elastīgāku pieeju ar pakāpeniskāku reakciju, ieviešot trīs riska pakāpes pretstatā divām, kas ir tagad. Proti tagad ir vai nu, ka nekas netiek darīts, vai ir krimināla tiesiskas darbības. Tagad mēs varam vai nu neko nedarīt, un jauninājums ir, ka mēs varam uh, rīkoties un aizliegt kādu vielu, ja ir mērens risks. Knocens kundze, vai es jūs lūdzu varētu lūgt uh, pamazām noslēgt savu uzstāšanos? Jā, darīšu tā. Trešais jaunais elements ir tas, ka mēs uh, vēlamies uh, aizsargāt uh, leģitīmo šo vielu lietošanu iekšējā tirgū. Uh, Un, eh, kā jau teicu, 80% šie lietojumi ir leģitīmas medicīnā, rūpniecībā un citās jomās, un mēs to vēlamies aizsargāt. Šie ir tie galvenie elementi, kas, mūsuprāt, eh, padarīs šo instrumentu ļoti efektīvu. Eh, nedaudz par struktūru. Uh, jo tas ir svarīgi. Kāpēc ir divi priekšlikumi? Regula, protams, ir uh, galvenais likumdošanas akts, un tur ir noteikti visi mehānismi, kas mums ir vajadzīgi riska novērtēšanai, ziņojumiem, tur ir noteikti arī visi kritēriji uh, tirgus ierobežojumiem. Un direktīva papildina regulu. Tā uh, ievieš uh, kriminālu tiesisko elementu, mērtiecīgi mainot uh, veco pamatlēmumu. Esam izvēlējušies tādu mērtiecīgu konkrētu grozījumu tieši, lai uzlabotu ātrumu, reakcijas ātrumu. Mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski, lai būtu paredzēti krimināltiesiski pasākumi attiecībā uz šiem vielām, ja tās tiek konstatētas kā kaitīgas. Uh, Tas uh, ļoti īsi uh, bija par mūsu priekšlikumu, un mēs domājam, ka ir nepieciešami kopīgi noteikumi, jo tas nodrošina arī proporcionālu un vienotu atbildi. Un esam arī dzirdējuši um, uh, daudzu deputātu atzinīgus vērtējumus arī no Liba komitejas un Ar prieku sadarbosimies ar jums un ar prezidentūru un ceram šo priekšlikumu pēc iespējas drīzāk pieņemt. Paldies! Paldies! Vai kāds no Lietuvas prezidentūras vēlas kaut ko pateikt? Martīnkus kungs, vai jūs varētu lūdzu īsi izteikties? Melebe nariai, tarybos vardu norėčiau padėkoti komisijai. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, Prezidentūras vārdā gribētu pateikties komisijai par šo priekšlikumu, kura mērķis ir eh, stiprināt mūsu reakciju psihoaktīvo vielu jomā. Mums ir nepieciešams spēcīgs instruments eh, šajā jomā, lai būtu iespējams eh, izņemt kaitīgas vielas no tirgus. Šis instruments ir uh, būtisks, un padomi ir sākusi strādāt pie šī jautājuma. Šodien mums būs darba grupas sanāksme padomē, kur šis priekšlikums tiks analizēts pāntu pa pāntām. Mēs centīsimies panākt progresu šajā jautājumā un strādāsim konstruktīvi. Paldies! Okay, thank you, that brings us. Labi, paldies. Tas mūs noved pie referentiem. Tagad vispirms došu vārdu Protaševiču kungam. Dziękuję bardzo, pani przewodniczącam. Dziękuję również. Paldies, priekšsēdājs kundze. Un paldies arī uh, Eiropas uh, komisijas uh, pārstāvai par ļoti sīko. Uh, priekšlikuma aprakstu par uh, uh, šo dokumentu. Es gribu uh, vēl teikt, ka esmu pilnīgi atklāts un gribu iedrošināt visus arī, protams, mūsu ēnu referentu sadarbībai. 11. decembrī līdz šim datumam ir jāiesniedz grozījumi un līdz 15. janvārim varam iesniegt grozījumus. Tagad par saturu. Es gribu norādīt uz to, ka psihoaktīvo vielu klātbūtne ir eh, daudz eh, būtiskāka eh, vienā daļā dalību valstu, bet tas nenozīmē to, ka situācija nevarētu mainīties. Par Poliju runājot, bija patiesa krīze ar šīm psihoaktīvajām vielām, tas bija 2011. gadā. Un dažās valstīs nebija negatīvu um, efektu. Uh, Šī situācija mainās, un dažas no šīm dalībvalstīm tagad arī saskars ar šo problēmu. Tās ir tāds sektors, kas ārkārtīgi ātri attīstās dažās dalībvalstīs, un ir aizvien vairāk gan liela problēma, gan arī pat nāvs gadījumu. Šeit mēs redzam, ka ir viena psihoaktīva substance, kas ir izraisījusi 24 cilvēku nāvi. Runājot par tiem mehānismiem, kādi pat laban ir spēkā, tie ir uh, profilaks pasākumi, tos pieņēma padomu 2007. gadā, un tas ir 387 līdz 41, un pagājuši, kad jārunā jau par 63 Eh, dažādām jaunām psihoaktīvām vielām, un šī tendence tikai pie, eh, ir ar tendence pieaugta. Tagad runājot par eh, psihoaktīvām vielām. Tās parasti ir sintētiskas vai ķīmiskas vielas, tās tiek ražotas tādās laboratorijās, kas eh, bieži arī narkotikas ražo. Un eh, to izraisītie eh, efekti ir bieži pat sliktāki par pazīstamo narkotiku ietekmi. Un problēma ir arī tai apstāklī, ka nezinu, kā dozēt šīs psihoaktīvās vielas, un līdz ar to rodas lieli riski. Runājot par uh, narkotiskajām vielām, uh, to patērētāji aptuveni zina, kādi ir riski, bet taču šīs uh, jaunās psihoaktīvās vielas, to patērētāji bieži nezina, kādi ir iespējamie riski šajās uh, substancēs bieži vien ir dzīvesudraps, svins, un citas toksiskas uh, vielas. Tātad jūs varat iedomāties, uh, kādas ir uh, sekas veselībai, patērojot šādas psihoaktīvās vielas, un tas skar visvairāk jauniešus. Eiropā aptuveni 5% jauno eiropiešu ir vismaz vienu reizi izmēģinājuši šīs jaunās psihoaktīvās eh, vielas, un dažas vielas, dažās eh, valstīs ir, ir um, šis skaidrs daudz lielāks, eh, tas skar Poliju, Lietuvu un Īriju. Tagad par jauno regulējumu. Komisija piedāvā jaunu juridisko bāzi, proti 140. 140 15. pantu līgumos mēs aktīvi meklējam risinājumu. Komisija um, skaidro tās izvēli par šo juridisko bāzi. Jāsaka, ka Šis risinājums ir labs, jo ne tikai īsāki termiņi eh, mūs sagaida, bet arī būs eh, iespējams ātrāk aizliegt eh, jā, kādu jaunu psihoaktīvo vielu, un šis mehānisms ir ļoti vērtīgs. Nu, pat laban ir nepieciešami vismaz divi gadi. Šo termiņu vajadzētu saīsināt līdz uh, desmit mēnešiem. Un vajadzētu arī uh, paredzēt iespēju aizliegt uzreiz vismaz uz vienu gadu. Jāskatās ceturto pantu un dalībvalstu kompetences jautājums, vai dalībvalstis var aizliegt kādas substances apritu un kas notiek uh, tad, ja dalībvalstīs noteikumi ir striktāki nekā tajā priekšlikumā, ko iesaka komisija. Es esmu ļoti apmierināts, ka ir šīs 14. pants, kas uh, attiec uz uh, rūpniecisku un arī mazumu izplatīšanu un vēl ir jāatrisina jautājums par internetu tirdzniecību. Noslēgumā gribu teikt, ka Polijā, manā valstī 2011. gadā esam sākuši cīņu pret šīm vielām, un tas noveda pie gluži vienkārši eh, šo vielu aizlieguma. Ļoti ātri sapratām, ka tā kā ir šis vienotais tirgus, tad nacionālai risinājumi nav pietiekami, ir jārģē kopā, ātri, it īpaši attiecībā uz uh, Uh, šīm aktīvajām psihoaktīvajām uh, vielām un plaši izplatītajām. Un jānovērš situācija tāda, ka šīs valsts kādā valstī būtu aizliegts un citā uh, šīs vielas varētu gluži vienkārši internetā nopirkt. Es gribētu vēl teikt, ka jaunās psihoaktīvās vielas ir samērā dārgas ražošanā un tas ir ļoti uh, tāds lukratīvs peļņas gūšanas uh, avots uh, it īpaši organizētai noziedzībai. Mums jādarbojas ļoti aktīvi. Paldies! Paldies, kolēģi! Mums uh, ir paredzēts uh, laiks līdz desmitiem šiem darbkārtības punktam, bet uh, visiem tomēr ir jāizsakās pēc iespējas īsāk, jo pretējā gadījumā pārtērēsim uh, savu laiku jau ar pirmo punktu, ko skatām. Tāpēc aicinu jūs patiešām izteikties nedaudz koncentrētāk. Himenes kundze. Muchísimas gracias. Eh, bueno, seré bastante. Jā, paldies. Es īsi uh, uzstāšos, jo es domāju, ka gan komisija, gan arī referents. Uh, jau ļoti detalizēti ir uzstājies, un tādēļ lielākā daļa no tā, kas tika teikts, es vēl neatkārtošos vēlreiz. Un bez tam mums jau būs iespēja par to runāt, jo šodien tā bija tikai prezentācija. Bet paldies komisijai, ka tā iepazīstināja mūs ar jauno priekšlikumu Un šis jā, pamata ietvers 2004. gadā jā, pieņemtais tas ir jāmaina nu vismaz par minimālajām jā, normām par vielu koncentrāciju. Jā, komisija jau par to runāja, ka šeit um, šīs vielas uh, ir starp legalitāti un um, nelegalitāti un neizmantojamība, un bez tam tas skar ļoti bieži jaunus cilvēkus, un uh, noziedzīgas organizācijas šīs psihoaktīvās vielas ražo un arī izplata. Tādēļ mums ir nepieciešams juridisks instruments. Tā ir Eiropas problēma, tādēļ mums ir nepieciešams Eiropas juridiskais ietvars. Viena atsevišķa dalība valsts to nevar apkarot, tādēļ mums ir nepieciešama sadarbība Tādēļ mums ir jāuzlabo šis, eh, šis noteikums, mums jāsadarbojas ar padomi. Un uh, par saturu es gribu uzdot divus konkrētus jautājumus komisijai pamatojumā, pamatojot, kādēļ ir nepieciešams šis priekšlikums, komisija norāda uz tām sakām, kādas varētu šai regulai būt uz pamatiesībām. Vai komisija varētu paskaidrot tieši par, kurā, par kādām tiesībām tā ir domājusi? Un bez tam 2004. gada direktīvas izmaiņas par nelegālās narkotika tirdzniecības apkarošanu. Kā to vēl varētu uzlabot, jo tas uzlabojums kāds ir, nu vismaz tās sakas, kādas ir, kādas eh, tās ir, kā tās var par legālām un nelegālām vielām kategorizēt. Par to būtu jārunā. Un pēc tam būtu jārunā arī par organizētās noziedzības apkarošanu un kāda sekas tam var būt. Paldies, tagad vārds debatēm un uh, Uh, ir pieteikušies trīs deputāti, viens ēnu referents un divi citi deputāti, vai vēl kāds vēlas pieteikties. Kirkopa kungs, Trianti Filīdis kungs, Matjē kundze, Brons kungs, vai vēl kāds? Tad slēdzu sarakstu un aicinu jūs eh, izteikties eh, maksimāli divas minūtes. Kirkopa kungs, lūdzu. Uh, and, um, just... Es runāju kā ēnu referents. Es dalos bažās, ko vispārējie ir izteikuši. Mūs ir aizgājuši bojā daudz jauniešu apvienotā karalistē, izmantojot šīs vielas, psihoaktīvās vielas, un tā ir traģiska situācija visā Eiropā. Es dalos komisijas bažās, kad būtu kaitīgums veselībai visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, un mēs atbalstam Eiropolu priekšnieku izmantošana Eiropola datubāzes, lai cīnīties ar narkotikas, narkotikas tirdzniecību. Mēs arī piekrītam priekšlikumu par regulu un direktīvu, un tas nosa, nosaka minimālos sodamērs. Mēs uzskatām, ka daži normatīvas būtu jāatstāja dalībvalsts rīcībā, komisija saka, ka Eiropas Savienība var labāk ierobežot pieejamību iekšējā tirgu šīs vielas, jo dalībvalsts nevar ierobežot izplatīšanu šīm vielām. Es nepiekrītu, jo jaunās psihoaktīvās vielas aprit ir saistīta ar starptautiskiem un valsts gadījumiem, un tas attīstās dažādi atsevišķās dalībvalstīs, un ietekmi ir atšķirīga. Mums ir cits pieejas, kā cīnīties ar narkotikām, un mums vajag pēc iespējas vairāk elastību. Tā kā Eiropas Savienības rīcība ir pievienota vērtība, bet pēc analīzes no Eiropola un no citiem es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs nezaudējām virzienu un kad rodās šaubas un vajadzētu apvienot mūsu resursus un apvienot izglīt, izglītojošas lietas, un, lai ierobežot šīs vielas nepareizās rokās. Nākošais ļoti īsi. Es gribu pateikties komisijai un referentiem par viņu darbu. Protams, mēs to ļoti īpaši pētīsim mūsu grupa ir drusk skeptiski pieņemt regulas, bet par šīm priekšmet mēs formulēsim savu viedokli, uzklausot šodienas sanāksmi, un mēs sadarbosim arī nākotnē ar referentiem. Tas bija ļoti īsi. Paldies, Matjo kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es patiešām gribu teikt paldies komisijai par izteikto priekšlikumu, jo mēs visi saprotam, ka realitāte ir ļoti satraucieša. Jaunās psihoaktīvās vielas attīstās un katru nedēļu jauna tiek piedāvāta un pārdošana kontrolē eh, internetā attīstās un nav nekādas eh, kontrolas, tiešām nekādas kontrolas, un jaunieši ir pamat patērētāji, un šis tirgus pieaug un ir saistīts ar ļoti dažādiem riskiem. 5% no jauniem eiropiešiem kaut reiz dzīvē to jau ir mēģinājuši. Uh, un tas tiek uh, pārdots kā, nu, piemēram, piedevas, uh, kas ir izmantojams uh, kā garšvielas vai arī uh, kā vansistavā izmantojamās preces. Uh, tā ir tāda, nu, burtiski tāda uh, pelēkā zona uh, medikamentu uh, izmantošanā un mēs nezinām, kāda vēl ir visa efekta un blakus efekta. Mums ir jāstrādā aktīvi, lai uh, reaģētu, lai varētu veidot riska analīzi un aktīvi uh, rīkoties pēc tam, un uh, lai uh, aizliegtu uh, um, vielas, kas ir uh, kaitīgas. Bez tam ir jārunā par likumdošanu, par likumdošanas izmaiņām un par to, ka nav pietiekam daudz kontrols. Un tādēļ mēs ļoti atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu, un es ceru, ka mēs pēc pēcējas ātri varēsim to uh, pieņemt. Paldies! Paldies! Draugs kungs! Ja, kā komisijas pārstāvi minēja, ka viņi gribētu ierobežot nelegālo lietošanu, bet negribētu ierobežot Ties, tas varētu būt medicīniskā izmantošana vai rūpnieciskā izmantošana, bet viņi nepaskaidroja, varbūt tāpēc, ka nebija pietiekama laiku, kā to varētu veikt, ja ir viela, kam ir leģitīma medicīniskā pielietojamība, kā to darīt, vai to izrakstīt mediķi vai farmaceiti. Protams, farmaceitiem ir dažādi status, atšķirīgs status dažādās dalībvalstīs. Viņa minēja, ka regula tiks pievienot ar direktīvu un vai šīs detaļas būtu regulā, un tad dalībvalstīm būtu jāizlem, kā viņas sasniegt šos mērķus, bet lielāka kaitīguma, kas ir nākošā darba kārtības punktā, ir ne tikai, kad atļautās vielas tiek izmantotas, bet varbūt, kad viņas tiek atdarinātas, varbūt sliktā veidā, un tās padara viņas vairāk kaitīgas. Paldies! Pie divi jautājumi no Himenes kundzes, divi konkrēti jautājumi komisijai. Krūtons kundze, vai jūs varat atbildēt? Paldies, jā. Un paldies runātājiem par viņiem atbalstošo pieeju un komentāriem. Es esmu pierakstījis vairākus jautājumus. Bija viens par iekšējo tirgu, par juridisko pamatu. Tas ir, tā ir pareizā un labākā izvēle, kā minēja referents jo mēs mēģinam aizliegt kaitīgas vielas un tomēr noturēt brīvu kustību tādiem produktiem, kam ir izmantojamība. Un iekšējais tirgs mums atļauj aizsargāt patērētājs un izmantotājs, un tātad skatoties, tad mēs uzskatām, ka tas ir pareizais juridiskais pamats. Runājot par internetu, internets nav konkrēti pieminēts priekšlikumā, bet tas tiek atrunāts, jo viss izplatīšanas kanāļi tiek iekļauti. Tā kā nav konkrēti jāpiemina internetu. Tas ir jāņem vērā, un mēs to varētu arī iekļaut. Ir arī runa par pamatiesībām no Himenes kunga, un par tiešajām dimensijām memorandumā, jo tas varētu ietekmēt pamattiesības, jo tas iekļaujās tiesību aktos, grozot šo regulu. Tas nav paplašināt kriminālu likumdošanu, Tas ir vecā lēmumā par psihoaktīvām vielām, ko mēs aizvietojam. Un mums jāatcerās, ka krimināla sankcijas neatiesās uz izmantotāju. Tā tad nav jautājums par lietotāju, bet sankcijas attiecās uz piegādātājiem. Un tas ir dalībvalsts lēmums, kā rīkoties ar individuāliem lietotājiem. Ir runa par noziedzīgajām organizācijām, un tad Eiropols ir iesaistīts no paša sākuma. Vairākas dalību valsts ziņo, kad ir jauna viela, tad Eiropols sadarbojās ar EMCDA, izmantojot dalību valsts, kas ir zinātniskā komitejā, viņi ievāc informāciju par noziedzīgiem nozīdzīgām organizācijām, un tā ir īstā pieeja, kā Eiropol var iekļaut informāciju savā stratēģijā cīņā pret noziedzīgām organizācijām. Un par dalībvalsts iespējām rīkoties ir ļoti svarīgi uzsvērt, kad pasākumi tiks veikti tikai Eiropas Savienības līmenī tām vielām, kam ir Eiropas visas Eiropas Savienības risku. Un tāpēc ir vajadzīgs riska vērtējums, un, ja ir ietekme Eiropas Savienības līmenī, tad tik, tikai tad Eiropas Savienība rīkosies, un no 300 ziņojumiem, kas ir saņemti, Eiropas Savienība ir tikai rīkojies ar desmit vielām, tā kā vairākums dalībvalsts būs dalībvalsts rīcībā, rīcība rīkoties, un viņi var ieviest savus nacionālos pasākums, bet viņiem ir jāziņo par viņiem, un tad viņi var arī ieviest administratīvos un kriminālās sankcijas, ja tie netiek iekļauti Eiropas Savienībā. Un ja nav Eiropas Savienības līmenī, tad dalībvalstīm nav jārīkojas tālāk. Es ceru, ka tas atbild uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, Krucenkundz! Tas mums noved līdz šī, šīs lietas beigām. Projekts ir paredzēts 9. janvārī un grozījuma termiņš ir 15. janvārī. Un tad, tad mēs varam pārtraukt uz dažām minūtēm un turpināt desmitos ar mūsu kolēģiem no valsts parlamentiem, un mēs pārunāsim Eiropolu un Cepolu un atcelšanu 2009-371 atcelšanu. Un sāksim vēlreiz desmitos.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 Um, kolīgs. Kolēģi, sāksim. Turpināsim. Nākošais darbkārtības punkts ir jautājums par Eiropolu. Un kā jau jūs zināt, kad parlamenta at, iebilde ir ļoti svarīga, varbūt cilvēki var ieņemt vietas, lūdzu, apsēžties. Uh, drusku pārāk trokšņains ir telpā. Lūdzu, ja jūs gribat sarunāties, ejiet lūdzu ārā. Paldies! Ņemot vērā, kad 88. pants Lisbonas līgumā, kad Eiropols rīcība ir jābūt kopā ar parlamentu un visu valsts parlamentiem, un tad mēs aicinājām visus nacionālos parlamentus piedalīties debatēs, un tāpēc es gribētu sveikt septiņus kolēģus no nacionāliem parlamentiem, ieskaitot divi komitejas priekšnieku un viens priekšnieku vietnieks. Un es, es ļoti laimīgi, ka jūs visi esat šeit, un es arī gribētu lūgt maniem kolēģiem no Eiropas parlamenta iedrošināt savus nacionālo parlamentu locekļus piedalīties šādās sanāksmēs, un ir daudz aptver darbības joma, kad dar nacionālajie parlamenti var izmantot, lai sadarboties ar Eiropas parlamentu, un es ceru, ka šī sanāksmē būs labs risinājums. Tagad došu vārdu referentiem un ēnu referentiem, un tad es došu vārdu Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un ieinteresētiem delegātiem, un tie, kas vēlās pieteikties, lūgt vārdu un izpildīt formu un nodot to zāles apkalpotājiem un ja jūs vēlaties izteikties, un mēs mainīsimies no Nacionālā parlamenta runātāja un Eiropas parlamenta runātājiem, bet sāksim ar rap, referentu Diez de Mēra kungu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mani pirmie vārdi būs veltīti mūsu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem. Ļoti sirsnīgi jūs vēlos visus sveikt. Tiešām ļoti sirsnīgi jūs sveicu. Un sākumā teikšu ievadu vārdus par likumdošanas priekšlikumu, kuru ir uh, publiskojusi komisija. Tie ir komentāri, kuru uh, Eiropas parlamenta deputāti jau uh, pazīsta, bet es atkārtošos, lai mūsu kolēģi no nacionālajiem parlamentiem arī, uh, lai varētu ar to iepazīties. Es biju referents par uh, šo padomas regulu. Šī uh, regula vēl neatbilst Lisabonas līgumam, un ar to saskārāmies, un tas radīja nelielas problēmas. To prezidentūras pārstāvji atceras. Un tagad šī regula, kas izriet no Stokholmas programmas, un uh, ievēro Lisabons uh, līguma izmaiņas. Lisabons līgumā parlamentu pilnvars tiek uh, atzītas un pat arī stiprināts. To um, vajadzētu vienmēr atcerēties. Nu tā tad. Eiropol um, regula sastāv no 14 um, uh, daļām un um, ap 40 uh, paragrāfiem. Mēs gribu sadalīt uh, uzstāšanos piecos punktos. Pirmkārt, vispārējie noteikumi, definīcijas un Eiropol mērķi. Nākošais - Cepol un Eiropol saplūšana, un es gribu jau teikt, ka visas frakcijas, izņemot Libe, ir pret uh, Cepol un Eiropol uh, saplūšanu, un es kā referents neesmu vis tikai pret, bet pat ļoti pret. Nākošais - pārvaldība. Tad ceturtais parlamentārā kontrole, par to varēsim izsmeļošāk runāt. Un piektkārt ļoti nozīmīgs jautājums šim parlamentam, proti datu aizsardzība. Datu aizsardzība saistībā ar drošības jautājumu un drošības aģentūru. 18. jūnijā iesniedza likumdošanas priekšlikumu ar pamatojumu 125 grozījumi bija par priekš, komisijas priekšlikumu. Kādi tad ir šie grozījumi? Nu, būtībā visu svītrot, kas ir uh, attiecināms uz uh, Eiropolu un Cepolu saplošanu, tad arī izpild uh, komitejas svītrošanu, mēs to nevēlamies, un bez tam arī vesela kārta grozījumu par datu aizsardzību, lai stiprinātu datu aizsardzību. Un tad vēl grozījumi, lai. Uh, labāk finansētu nacionālās eh, iestādes, jo tās ir ļoti nozīmīgas šajā darbā. Nākošais. Grozījumi, lai eh, īstenoti ļoti eh, efektīvu parlamentu, ļoti izteikti parlamentāro kontroli. Līdz 25. septembrim varēja iesniegt grozījumus parlamentā. Tika iesniegti 540 grozījumi, tos iesniedz mani kolēģi, un tagad gribu apkopojot tos sagrupēt to, ko iesniedz ēnu referenti. Kirkopkungs astoņas, uh, uh, Roitovskunds un uh, Kornēlija Ernsts 164 grozījums. Uh, no 40 grozījuma 21 ir par vispārējiem noteikumiem, 32 noraida ap vienošanos, 50. Uh, Uh, pārvaldība, 250 par datu aizsardzību, un tas vienkārši norāda uz to, cik ļoti nozīmīgi ir datu aizsardzības joma. Mūsu skatījumā seši skar uh, uh, izpilda komitejas svītrošana, seši par parlamentāro kontroli, trīs par finanšu noteikumu un četri par pielikumiem. 65 par apsvērumiem, no tiem 10 noraida apvienošanos, 20 uh, Datu aizsardzību 19 eh, skar dažādus citus jautājumus. Tagad par darba metodēm. Ēnu referenti to zina. Es mēģinu eh, es apvienot eh, šos grozījumus tik daudzos kompromisos, cik vien iespējams. Divas sēdes notika ar ēnu referentiem, un pateicoties šīm sēdēm, 23 kompromisi tiek piemēroti. No vienas puses 42 grozījumi, kas skar visa tās vītrojumu, kas ir attiecināms uz Cepolu un Eiropolu saplošanu. Otrakārt, viens vienīgs kompromiss, kas apvieno septiņus grozījumus par izpildu. Uh, orgāna izveida. Mēs domājam, ka tas nav nepieciešams. Paliek vēl 20 kompromisi. Šeit ir runa par definīcijām, mērķiem, pārvaldību un citiem jautājumiem. Es gribu izmantot šo iespēju, lai pateiktos arī ēnu referentiem. Tas kompleksais darbs, ko mēs esam šeit veikuši, uh, ir ļoti intensīvs bijis. Mēs turpināsim darbu, mēs turpināsim izstrādāt likumdošanas priekšlikumu un sagrupēsim to pa atsevišķajām tēmām. 4. decembrī runa ies vairāk par parlamentāro kontroli. Šeit mēs gribam skatīties uz visiem tiem grozījumiem, kas skar parlamentāro kontroli. Tad noslēgumā Es domāju, ka mums vēl būs daudzas sēdes, lai runātu par datu aizsardzību un uh, tās darbas aģentūras ietvaros. Uh, tāpat arī gribu uh, izmantot iespēju un pateikties, tiešām pateikties Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un īpaši lūgt viņu svērst uzmanību uz parlamentāro kontroli, lai Eiropola darbība uh, atbilst arī Lisabonas līgumu noteikumiem Eiropol eh, ir pakļauts eh, demokrātiskai kontrolei eh, no Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu puses. Par to tiek īpaši runāts 9. pantā regulā. Lai arī ir vairākas norādes uz šo dokumentu, lai arī ir vairākas norādes uz to visā tekstē. Uh, par kontrols mehānismu un par Eiropas parlamenta kontrols iespējamu Nacionālo parlamentu kontrols iespējamu. Šeit arī esmu iesniedzis uh, grozījumus, proti par parlamentāro kontroli ar nelielu specifisku struktūru. Libe komiteja ar to nodarbojas un uh, viens aizstāvs no iekšlietu un tieslietu. Uh, un arī viens pārstāvs no nacionālajiem parlamentiem. Un tad šī kontrole ir kopumā Eiropas parlamentam pakļauta. Liba komitejas priekšsēdētājs sasauc šīs sēdes, līdz priekšsēdētājs ir tad Liba komitejas priekšsēdētājs, un šajā sēdēs piedalās arī viens nacionālo parlu, parlamentu pārstāvis, kas ir tās valsts, kas ir prezidējošā valsts. Uh, Un ko mēs gribam panākt ar šo parlamentāro kontroli? Nu, pirmkārt, konsolidēto gada ziņojumu par Eiropas darbību. Tad nākošais uh, viena gada darbības programma un daudz gada darbības programma, un par to jābūt iespējai diskutēt, ne tikai uzklāsīt, bet arī diskusēt. Nākošais datu aizsardzība un datu aizsardzības uzrauga atskaite. Tāpat arī uh, piecu darbu, uh, piecu uh, darba gadu novērtējums. Tāpat arī uh, varētu uh, ielūgt kandidātus par šīs izpildu organizācijas uh, pārstāvjiem un uh, priekšsādātāju, tāpat arī uzklausīt ziņojumu par uh, paveikto darbu. Tāpat arī pārvaldes pārstāvji, izpilda direktori, komisijas pārstāvji, datu aizsardzības speciālisti tiktu uzklausīti. Nacionālajā parlamentā un Eiropas parlamentam šādā veidā varētu tik dota iespēja uzklausīt aktualitātes, zināt par riskiem, par uh, analīzēm, par Eiropalu darbību, kā tāpat arī iepazīties ar pētījumiem un vērtījumiem un tiem pētījumiem un izpēdas materiāliem, kurus ir pasūtījis Eiropai. Noslēgumā gribu uh, uzsver to, ka parlamentam ir jābūt aktīvam arī tādā izpratnē, ka tas ir budžeta pieņēmājs pieņēmējs. Budžeta plānošana un finanšu novērtējums, tie arī ir jāiec. Un šādā veidā mēs varam vai nu akceptēt, vai arī izpildu organizāciju darbu. Tas ir viss stīts ar budžeta izpildi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies. Un tagad uh, rīkosimies sekojoši, lai informētu mūsu viesus. Uh, Tagad došu vārdu komisijai un Lietuvas prezidentūrai, lai viņi var īsi izteikties, un tad būs uh, vārds uh, deputātiem no Eiropas parlamenta un nacionālajiem parlamentiem. Un katram būs uh, iespējams izteikties trīs minūtes, lai varam šīs debatas noslēgt paredzētajā laikā. Vispirms uh, Viktorija Mičū no Eiropas komisijas. Varbūt jūs varētu īsi uh, atbildēt referentam lūdzu, bet tikai īsi. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Es patiešām izteikšos ļoti īsi. Es savos komentāros eh, pateikšu tikai sekojošo. Pirmkārt, komisija atzīmē, ka grozījumu skaits un būtiskums, kas eh, līdz šim ir iesniegt no referenta un citu komitejas locekļu puses, eh, norāda, cik liela interese ir šajā komitejā par eh, šīs likumdošanas veidošanu, par šo ļoti svarīgo instrumentu, kas ir sadarbības instruments tiesību sargājošo jautājumu jomām kāds ir Eiropals. Un komisijai jau ir bijusi iespēja uzsvērt uh, vienu no svarīgākajiem aspektiem šajā priekšlikumā, un tas tiešām ir saistīts ar mērķi Eiropolu padarīt par aizvien vairāk atbildīgu uh, Eiropas parlamentam, nacionālajiem parlamentiem un Eiropas pilsoņiem kopumā. Un šajā izpratnē mēs uh, uzsveram um, ka um, tas ir ļoti labi, ka uh, parlamentārās kontrolas jautājums gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu kontekstā ir radījis lielu interesi. Runājot par citiem uh, aspektiem šajā svarīgajā priekšlikumā, mēs ļoti uzmanīgi uzklausīsim uh, debatēs teikto, un mēs arī ar prieku uh, gaidām Dievs de Mērkunga referenta uh, kompromisus, ko viņš droši vien iesniegs uh, šajā komitejā, uh, strādājot kopā ar saviem kolēģiem ēnu referentiem. Paldies! Liels paldies! Un tad tagad Boļakājas kundze no Lietuvas prezidentūras. Paliekēts kundze. Paldies priekšsēdētāji, es arī izteikšos ļoti īsi, tikai apliecināšu, ka padomei ir ļoti uh, Uh, piesātinātu darba kārtību. Mēs strādājam pie šīs uh, regulas projekta, esam jau panākuši tīri labu progresu, skatot šo uh, regulu pantu pat pantam, un mūsu princips ir tāds pats, proti mēs cenšamies rast pēc iespējas vairāk kompromisus padomē, un es tiešām ceru, ka padome nākamajā prezidentūrā jau būs gatava uh, oficiālajam dialogam ar parlamentu, un mēs tiešām ceram, ka uh, rezultāts būs pēc iespējas labāks. Paldies! Tad tagad uh, došu vārdu deputātiem. Vispirms ēnu referenti, trīs no ēnu referentiem ir pieteikušies. Vaidenholzer kungs no S&D. Sirsnīgs paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropa uh, regula ir ļoti nozīmīgs jautājums, kas diemžēl ļoti vēl tiek skatīts. Un tas ir tik ļoti nozīmīgi tādēļ, ka tas ir drošības, brīvības un tiesiskuma telpai ir ļoti būtisks priekšnoteikums. Un ne tikai uh, Eiropola, piemērošana Lisabonas, uh, respektīvi atbilstība Lisabonas nolīgumam uh, tiek skatīta, bet runa iet arī par to, lai Eiropols kļūtu efektīvāks. Uh, lai atvērtu jaunus uh, darbības lokus, tādas kā kibernoziedzība un arī, lai datu aizsardzību pienācīgi uh, uh, ievērot. Referente ir izvēlējusies ļoti veiksmīgu darba metodi. Uh, Tas ir um, ļāvis um, ātri strādāt, jau daļa kompromisu ir, es atnēs referents, ir ļoti veiksmīgi darba metodi izveidojis, un mēs esam gan noslēguši jau dažus mehānismus, gan arī pie kompromisiem strādājam. Pieminēšu dažus nozīmīgus punktus. Manai politiskai grupai ļoti nozīmīgi ir, lai būtu ļoti skaidra no, skaidrs nodalījums starp Eiropolu un Cepolu. Mēs eh, nedomājam, ka abām eh, aģentūrām jāsaplūst, jo tās ir patstāvīgas aģentūras. Un eh, ir ļoti nozīmīgi arī uh, parlamentāro kontroli stiprināt. Tādēļ referenta priekšlikums uh, parlamentāro kontrols uh, komiteju, nu proti uh, mūsu komitejas pārstāv un viena no dalību valstīm, kā pārstāv pieaicināt, ir ļoti būtiski. Tas atbilst arī Lisabonas līguma garam. Ir jārunā arī par to, ka, mēs, ka mums jāatrod tāds starpības veids, lai arī tas būtu efektīvs, jo, nu, būtībā nav jābūt tā, ka ir liela tāda institūcija, kas tikai uzklausa ziņojums un, un lai varētu, ir nozīmīgi, lai varētu sakot arī reālā laikā. Tagad ir priekšlikums lai būtu novērotāji arī un lai parlamentam būtu novērotājs centrālā padomā, lai varētu piedalīties diskusijās, nu, burtiski reālajā laukā. Es esmu par to, lai izpild tāda komiteja tiktu svītrota, jo tas neuzlabo Eiropola darbības efektivitāti. Manuprāt, ir ļoti nozīmīgi arī, lai datu aizsardzība tiktu stiprināta, un par to ar referentu vēl intensīvāk diskutēsim. Ir jābūt tik spēcīgiem datu aizsardzības aizsardzības noteikumiem, kas atbilstu datu aizsardzības regulē. Un tas būtu nu, loģiski, ka tas būtu arī priekšplānā Eiropāla darbā. Ļoti nozīmīgi ir uh, runāt par uh, datu apmaiņu ar trešām uh, pusēm un trešām valstīm un starp no organizācijām akceptēt tikai ievērot ļoti striktus noteikumus. Un es esmu arī par to, lai pārskatītu vai izskatītu jau pastāvošos nolīgumus, jo tieši tagad, ievērojot pēdējos notikumus, mēs nevaram būt droši, vai Eiropas standarti ir un tiek ievēroti. Un noslēgumā ir ļoti būtiski skatīt jautājumu un diskutēt ļoti intensīvi par datu aizsardzības kultūru ar eh, Eiropas datu tu, uh, eh, sārka mums, uh, manuprāt, ir ļoti tāda būtiska neatkarīga institūcija, un tos būtiskākos jautājumus vajadzētu arī uh, aktīvi attīstīt. Paldies visiem kolēģiem, kas ir ieradušies, un arī es gribētu uh, uzsvērt, eh, ka Nacionālā parlamenta interese ir ļoti nozīmīga, jo būtībā tas jau ir tas, par ko iet Lisabons līgumā, proti par parlamentu sadarbību ļoti būtiskā apmērā. Paldies! Paldies, kolēģi! Es gribētu tikai norādīt kolēģiem, ka ja mēs visi izteiksimies disciplinēti, tad varbūt mums būs pat iespēja otrajai jautājumu kārtai, nevis tā, ka daži izteiksies pārāk ilgi, un tad citiem pēc tam būs jāizsakās ļoti ātri. Kirkapkungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai eh, gribētu atbalstīt Eiropolu kopumā. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga aģentūra. Un es arī ceru, vismaz eh, ceru, ka arī mana valsts nākotnē turpinās piedalīties Eiropola darbā, jo šī aģentūra veic ļoti svarīgu darbu. Uh, un es atbalstu arī minimālā finansējuma noteikšanu. Un ja Eiropolam ir papildus pienākumi, piemēram, PNR nolīgums un SWIFT nolīgums, tas ir milzīgs sloks personālam un resursiem, tad um, tas ir jāņem vērā. Un tomēr galvenais ir par kontroli. Ko es gribēju teikt? Es jau agrāk esmu parlamentā teicis, ka es nevēlos politizētu Eiropolu un tādu Eiropolu, kas uh, tiek izmantots, uh, lai iegūtu balsis. Un es arī negribu uh, redzēt tādus noteikumus regulās, kas ir tik uh, strikti kontrols ziņā, ka tas Eiropola darbu apgrūtina, padara to vēl grūtāk nekā pagātnē. Un uh, tikšanās reizēs ar nacionālajiem parlamentiem uh, Un varbūt ne tikai no apvienotās karalists puses, eh, manuprāt, ir tāds plašāks viedoklis par to, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai uh, juridiskais pamats un patiesībā arī demokrātiskais pamats, uh, proti, ka nacionālajie parlamenti var piedalīties uh, kontrolē, uh, tas ir viss jāprecizē, uh, pirms mēs uh, ejam tālāk šajā priekšlikumā. Tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā aspektā. Un vēl vispēcot gribētu piebilst, ka man šķiet, ka Mums ir ļoti uzmanīgi jāraugās, lai mēs neatstātu Eiropolu ļoti strikti definētu tajā, ko tas var darīt, jo eh, parādās jauni izaicinājumi visu laiku, un es negribētu nostāties situācijā, tātad nonākt situācijā, Eh, kad eh, Eiropolam tiek eh, sasaistītas rokas darboties tikai tāpēc, ka nav atbilstība šiem, šiem te kontrols noteikumiem. Es domāju, ka viss, kas padara to visu politisku un partiju politiku iesaistošu un arī mm, pieminēšu Ungārijas gadījumu, par to es būtu ļoti nelaimīgs katrā ziņā. Ir jādomā vairāk par to, lai šī organizācija varētu efektīvi un gludi darboties, un nevis tik par tikai par to, um, lai šis parlaments varētu īstenot uh, kontroli. Protams, kontroli ir jāīsteno tādās organizācijās kā Eiropols, un tomēr paldies, Kirko kungs, pēdējā uh, Enreferenta Ernstas kundze. Jā, paldies. Paldies, sākumā arī gribu teikt paldies uh, uh referentam, un gribu teikt, ka diskusiju virziens, kā mēs to esam sākuši, ir uh, labs. To mēs atbalstam. Mēs zinām, ka Eiropola uh, ziņojums ir viens no būtiskākajiem, par kuriem vispār šajā sasaukumā runājam. Un zinām, cik ļoti uh, Eiropola kritizē par necaurskatām darbību un bieži vien esam paši arī uztraukti par to, ka nu, nav iespējas kontrolēt, lai arī ko mēs gribētu kontrolēt. Un, uh, Veinraita kungs uh, ieradās uh, un uh, tikās ar mums, tādēļ mēs arī esam ļoti interesēti rast skaidrību. Un tagad par atsevišķiem punktiem. Mēs go var, vēlamies pirmkārt uh, runāt par aptvērumu. Kāds tas ir? Organizētā noziedzība, smaga organizētā noziedzība, Bet cik plašs tad eh, būs šis eh, aptvērums, šis pielikums, tas ir ļoti nozīmīgi. Šo diskusiju mēs vēlamies eh, gluži mierīgi vēst, lai nu, arī nepārslogot Eiropolu. Otrs punkts - CEPOL. Mēs teicām, ka atbalstam jūs. Mēs domājam, ka nav saprātīgi apvienot šīs organizācijas un noraidam visu to, ko padomu vai komisija. Uh, uh, gribu teikt uh, un uh, mēģināt savu viedokli uh, īstenot un nevarēt parlamentu viedokli. Nākošais. Es domāju, ka ir nepieciešama ļoti skaidra kontrolas institūcijas noteikšana, tai jābūt pārskatāmai nepārāk uh, smagnējai, un tie, kas šajā kontrolas uh, izstādē, iestādē ir. Nu, es arī, piemēram, varu atbalstīt to, ka viens vai divi frakciju pārstāvi ir, bet uh, lai viņu tiesības būtu apjomīgas. Un manā skatījumā šīs tiesības ir tādas, ka viņiem jāsaņem ir uh, uh, skaidra informācija, pieeja dažādiem dosijiem Un ne tikai iespēja uzdot jautājumus Eiropalam, tad atbildes ir nu, tādas, kādas nu, tiek sniegtas, bet tiešām tāda patiesa iespēja saņemt uh, atbildes, kas ir ļoti patiesa. Tas ir manā skatījumā ārkārtīgi nozīmīgi. Tātad tiesības parlamentam saņemt informāciju. Un tāpat nozīmīgi ir tas, lai nacionālajā parlamentu tiktu iesaistīti. Bet uh, viņi var koordinēt. Uh, sadarbību. Uh, manuprāt, tas ir pilnīgi uh, uh, pareizi. Tāpat arī Nacionālās asamblējas priekšlikums, kas ir izteikts arī ar to, um, varētu darboties. Un mums ir nepieciešams laiks, tiešām laiks. Es esmu pateicīga, ka referents uzsver parlamentārās kontrolas nozīmīgi, mēs to visu atbalstīsim. Pēdējais punkts - datu aizsardzība. Jūs zinat, ka mēs, protams, uzstāsim uz to, lai tas tiktu saglabāts. Tās būs ļoti intensīvas diskusijas. Lai nebūtu izpilda orgāni, jā, mēs piekrītam. Ir daudz punktu, kuros piekrītam. Nu, noteikti e, mūsu pozīcija būs ļoti stingra par datu aizsardzību un kontrolas uh, e, orgānu, bet no nu, mums ir daudz ēnu referentu sēdes, un es ceru, ka mēs būsim ļoti veiksmīgi. Paldies! Nākošais uh, Tagad būs uh, um, runātāji no Eiropas parlamenta un uh, nacionālajiem parlamentiem nolasīšu uzvārdus, kas man tagad ir. UK, Mr. Cengar Zalan for Hungary, Madame Mathieu, Mr. Latskovskis from Latvia, Madame Karamondi from France and um, myself. Is there anybody else? Vai vēl kāds uh, vēlas izteikties? Mišel kungs. Vai vēl kāds no nacionālajiem parlamentiem vēlas izteikties? Ja jā, tad lūdzu dodiet ziņu zālziņiem vai šeit sekretariāt darbiniekiem. Sāksim ar Lordu Hanī. Oh, sorry. It's that one, is it? Is that on? It's on. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, izteikšu dažas piezīmes un tomēr gribētu sākumā pateikt, ka es runāju tikai par 53. un 54. pāntu regulā, ja nemaldos. Tie ir priekšlikumi grozījumiem no 626. līdz 634. gadam, eh, es atvainojos grozījumam, jo ne jau man, bet Britu valdībai ir jārunā par galvenajiem jautājumiem, un tas tika darīts uh, padomē. Es varētu sniegt arī valdības viedokli, bet es nedomāju, ka tas būtu liederīgi to darīt šorīt. Pirmkārt, um, esmu ļoti pateicīgs par to, cik uh, rūpīgā veidā Libe komiteja un jūs priekšsādātājs kundze esat iesaistījuši uh, nacionālos parlamentus uh, uh šajā apspriešanā par uh, parlamentāro kontroli. Uh, Un es domāju, ka ļoti inovatīvā veidā tiek atzīts eh, tas, ka šeit ir eh, dalītā kompetence un ka nacionālajiem parlamentiem pat tiešām ir savs status šajā jautājumā. Un ka labu uh, kontroli mēs panāksim tikai tad, ja uh, tiks kombinēts Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamenta darbs. Un paldies jums, ka to atzināt. Šī ir trešā konsultatīvā sanāksme, un tas ir bijis ļoti vērtīgi. Lordu parātas um, um, viedoklis patiesībā tika pausts jau septembrī, kad uh, mūsu priekšsēdētājs, mūsu komitejas priekšsēdētājs nosūtīja vēstuli referentam uh, kas pilnībā izklāstīja mūsu viedokli, un es domāju, ka tas viss jums ir zināms. Tie joprojām, tas joprojām ir mūsu viedoklis, mēs uzskatām, ka kontrols mehānismam ir jābūt ļoti vieglam, nevajadzētu radīt jaunas institūcijas, um, jābalstās uz jau uh, tagad plānotajām sanāksmēm par uh, starp Liba komiteju un uh, iekšlietu komitejām nacionālajos parlamentos. Um, tas ir tāds labs risinājums kas nav pārāk smagnējs. Otrakārt, un tas ir ļoti svarīgs punkts, mēs uzskatām, ka parlamentārajā kontrolē ir jāizsaist, jāizvairās no iesaistīšanās Eiropola operacionālajā darbībā. Šie priekš, priekšlikumi piedāvātie grozījumi, kas ir iesniegti Liba komiteja, kā tie um, saskaņojas uh, ar šiem diviem mērķiem. Par to mums šodien ir jāizsakās. Man šķiet, ka šie, šī piedāvātā parlamentārās kontrolas komiteja uh, diezgan labi atbilst. Bet, uh, nu jā, tur ir pāris kritikas punkti, un viens no tiem varētu būt tas, ka saprotamā kārtā referents. Uh, komitejas eh, lēmumu pieņemšanas eh, procedūra ir varbūt pārāk daudz paturējusi Eiropas parlamenta uh, ietekmes zonā. Un uh, Francijas un uh, īrijas parlamenti ir rakstiski pret to iebilduši, un es arī uh, tam piekrītu. Um, mums ir jāatcerās, ka šeit mums ir darīšana ar uh, virkni aktivitāšu, kas pilnīgi noteikti ir nacionālo valstu, dalību valstu kompetencē. Un tas tā droši vien arī paliks paredzamajā nākotnē. Tātad komitejas procedūrām ir jābūt līdzsvarotām, un tam tā ir jābūt arī skatoties no ārpuses. Un kā jau referents savas uzstāšanās noslēgumā uzsvēra, un es viņu atbalstu, uh, Eh, Eiropas parlamentam jau ir privileģēta teikšana šajā jautājumā budžeta procedūras kontekstā, jo nacionālajiem parlamentiem savukārt nav teikšana par budžetu, un tas arī eh, nemainīsies. Un eh, šīs jaunās idejas attiecībā uz kontroli uh, ir jāsalāgo, jālīdzsvaro, tam ir jābūt līdzsvarotākām nekā līdz šim. Otrakārt, šī parlamentārās kontrolas vienība uh, kas ir paredzēta, um, un es gribētu uh, teikt, ka uh, grozījumos uh, uh noteiktais man ir nepieņemams, un izskatās, ka uh, Uh, šai vienībai būtu pilnvaras, kas nevienam nacionālajam parlamentam pat uh, nenāktu prātā uh, tāds īstenot. Tātad es gribētu aicināt būt ļoti, ļoti piesardzīgiem, ja gribam iet šajā uh, virzienā. Man šķiet, ka uh, Eiropols ir aizvien svarīgāka, kļūst par aizvien svarīgāku Eiropas aģentūru. Tā ir jākontrolē Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, bet tai ir arī vajadzīga darbības autonomija, tāpat kā mūsu policijas spēkiem. Es ceru, ka mēs varēsim šo jautājumu atrisināt tā, ka tas nāks par labu mums visiem. Paldies! Tā kā šī ir īpaša sanāksme un es negribu uh, rupji izturēties pret mūsu viesiem. Es jūs nepārtraucu, bet es aicinu arī mūsu viesus iekļauties trijās minūtēs. Ja būs laiks, tad varēsiet izteikties vēlreiz. Nav tur nekāda problēma, bet lūdzu centieties uh, uh, varbūt tā saprātīgi īsi izteikties. Un nākamais no Ungārijas, es atvainojos, ja nepareiz izrunāšu jūsu vārdu. Uh, Čanga Zalānkungs. Jā, lūdzu. Tisztelt elnök <clears throat> asszony. Jā, paldies, cienītā priekšsēdētājs kundze. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, paldies par iespēju uzstāties un pirmām kārtām gribu pateikties par to, ka Libe komitejā tiek eh, izskatīti eh, šie jautājumi, un eh, esam ļoti iepriecināti par to, ka arī Nacionālo parlamentu pārstāvji ir ielaukti. Eiropol ir labi funkcionējoša aģentūra, un, protams, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir nepieciešams dažas izmaiņas. Es domāju, ka Komisijas priekšlikums patiet tālāk. Uzsvēršu dažus punktus. Pirmkārt, izglītība un tālāk apmācība. Ungārija atbalsta pilnīgu arī cepalu neatkarību, tas ir nozīmīgi, un atšķirībā no uh, cepalu uh, atšķirī, uh, komisijas priekšlikuma, kas uh, iesaka. Uh, uh, aģentūra apvienošanos. Šeit tiek minēts finanšu arguments, bet manuprāt, tas nav uh, pietiekams. Izglītība un tālāk apmācība ar to nodarbojas vairāk CEPA, un es domāju, ka šo jautājumu atšķirīga um, apstrāde var būt uh, pamatot, un es domāju, ka abu aģentūru sapulšana uh, radītu negatīvus efektus. Es domāju, ka aģentūrām ir atšķirīgas funkcijas, un arī komisijas uh, paziņojumā par uh, izglītību un tālāk mācību mēs lasām tādus uh, argumentus, kas uh, nu, būtībā ir par šo aģentūru patstāvīgu darbību. No otras puses jāsaka, ka trūks caurskatāmības šim argumentam, ka aģentūras būtu jāapvieno, gribu atgādināt, ka tikšanās 8. oktobrī, kad tikās Eiropas Savienības iekšlietu ministri, tika izteikts priekšlikums un lēmums, ka CEPOL uh, atrastos Budapeštā. Mēs zinām, ka šie jautājumi pēc divām nedēļām tiks skatīti Libi komitejā, un mēs ļoti cerams pozitīvu lēmumu. Tagad par parlamentāro kontroli. Mēs nedrīkstam aizmirst, kas 2011. gadā 11. aprīlī tika kā lēmums pieņemts. Nākošais starpparlamentārā sadarbība iesaistot visas iesaisti, ieinteresētās puses tiek turpināta. Es domāju, ka visi iesaistītie atbalsta intensīvāku parlamentāro kontroli, politiskā kontroli, Eiropolu. To īsteno uh, arī uh, parlaments tagad, jo uh, 88. pāns norāda uh, uz to nolīgumā, ka parlamentārā funkcija pat laba netiek, respektīvi šajā dokumentā, par kur runājam, tiek norādīts uz to, ka parlamentārā kontrola nav īstenot pilnā apjomā, un tādēļ būtu nepieciešams starp parlamentu uh, tāds orgāns, kurā darbotos uh, Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputāti. Uh, prezidentiem būtu jālemj par šāda orgāna izveidu. Paldies! Paldies! Tagad Matjē kundze. Merci, madame. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu sveikt mūsu Nacionālā parlamentu kolēģus. Man ir liels prieks, ka varam sadarboties uh, pie šāda projekta, kas saistīts ar Eiropas Savienību, un gribu pateikties referentiem un ēnu referentiem, kas ir daudz strādājuši pie šī priekšlikuma. Vaidākolcer kungs, jūs teicāt, ka tas ir novēlots priekšlikums, jā, jums taisnība. Mēs zinām, kāpēc šis komisijas priekšlikums nāk tik vēlu, tāpēc, ka, tā kā jūs zināt, Vaidākolcer kungs, sākumā bija divi priekšlikumi par CEPOL, par juridiskā pamatvārskatīšanu CEPOL, un šī pārskatīšana Eiropolam Lisabonizācija. Un visbeidzot, Eiropas komisija mainīja domas un teica, mēs apvienosim Cepolu un Eiropolu un pēkšņi redzam, kāda ir situācija. Jā, um, parlaments iecēla referentu Cepolu, grupas iecēla ēnu referentu Cepolu un arī referentu Eiropolam. Uh, Un uh, pēkšņi uh, redzējām, ka uh, ir šāda sarežģīta situācija, un šis priekšlikums apvienot Eiropolu un Cepolu referents un ēnu referenti um, par Cepolu vairs nesaņem nekādu priekšlikumu no komisijas, bet kā jau teica Nacionālā parlamenta, uh, pārstāvis, varbūt, ka būs padomas priekšlikums, un varbūt tomēr varēsim tad strādāt pie šī priekšlikuma, kas nāks nevis no komisijas, bet no padomas. Un tas ir labi, jo, kā jau virkni kolēģi teica, mēs esam pret Cepolu un Eiropolu apvienošanu, jo policija Eiropas Savienībā Uh, tai ir vajadzīga neatkarīga uh, izglītība, apmācība, kas būtu uh, tātad neatkarīga, un Cepolam ir jāturpina veikt savu darbu, ko tas ļoti labi veids. Tā ir ļoti laba aģentūra, un Eiropols atkal ir aģentūra, kurai ir ļoti svarīgs uzdevums, un uh, Eiropas komisija tai ir uzticējusi vēl jaunu uzdevumu - kibernoziedzības apkarošanu un arī nozie, tātad ieroču kontrabandas apkarošanu. Uh, Un tā tad eh, arī budžets ir palielināts, jo šie jaunie uzdevumi un šīm aģentūrām ir jāsaglabā sava neatkarība, lai pildītu tām uzticētos uzdevumus. Priekšlikums, eh, kuru uh, izsaka referents un ēnu referenti, tie ir ļoti svarīgi priekšlikumi un, manuprāt, uh, ir jāsaglabā piesardzība uh, tajā, kā mēs strādājam pie Eiropola jautājuma. Mēs uh, zinām, kāda ir. Uh, Uh, attieksme, un uh, Eiropolam ir jā, jāspēj labi uh, strādāt. Un šīs aģentūras darbs tiešām ir jāveic labi, kas attiecas uz datu izmantošanu. Datu aizsardzības aģentūra arī varētu raudzīties, ko tā varētu darīt, um, lai būtu labā likumdošana. Uh, Nu jā, šīs aģentūras darbs arī ir jāiesaist. Un kas attiec uz pārvaldību, es domāju, ka neviens taču nesūdzās par to, kā šobrīd tiek pārvaldīts Eiropols. Vajadzētu varbūt mainīt parlamentāro kontroli, bet priekšlikumi, kurus ir izstrādājis referents un ko viņš piedāvā šodien, tie ir uh, pietiekami cienījami priekšlikumi un uh, Eh, es domāju, ka tas novadīs pie labas kontrolas. Kas attiec uz starptautiskajiem noliegumiem, mums ir arī eh, jāiesaista eh, tie nākotnes noslēdzamajos noliegumos, bet tagad pārskatīt līdzšanējos nolīgumus, es jau beigšu tūlīt, man šķiet tas sarežģīti. Tas ir garu sarunu rezultāts, un tagad atkal atvērt šos nolīgumus, tas man šķiet uh, um, uh, varētu aizņemt ļoti ilgu laiku. Paldies, priekšsēdētais kundze. Paldies, Maķēja kundze. Latkovska kungs no Latvijas lūdzu. Dear colleagues, uh... Darbie kolēģi, pirmkārt mēs uh, tiešām uzskatām, ka ir nepieciešama parlamentārā kontrole, bet tā būtu jāorganizē pastāvošo parlamentāro struktūru ietvaros. Tātad mūsuprāt, noteikti nevajag uh, radīt jaunu struktūru. Mēs uzskatām, ka uh, Pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteju jūsu parlamentā varētu organizēt kopīgas sanāksmes par Eiropolu ar atbilstošajām Nacionālo parlamentu komitejām. Tajā pašā laikā iekšlietu komiteju priekšsēdētāji no nacionālajiem parlamentiem arī varētu organizēt regulāru sanāksmes par Eiropolu. Ir arī dažādas citas iespējas, ko ir piedāvājuši mūsu kolēģi no dalību valstīm, un man šķiet, ka šie priekšlikumi arī būtu jāizskat jūsu komitejai. Tas arī viss. Paldies! Thank you very much. That's very brief. Paldies! Karamandi kundze no Francijas. Paldies, priekšsēdājas kundze. Un gribu pateikties arī par uh, ielūgumu Nacionālā parlamenta pārstāvjiem sadarboties. Uh, Tagad par uh, priekšlikumu. Trīs jautājumi, par kuriem būtis, būtībā runā. Pirmkais, pirmkārt par apvienošanu arī mēs uh, um, pievienojamies visiem tiem argumentiem, kurus kolēģi iesteica pirms tam, mēs esam pret. Nākošais. Jā, uh, pasvītro tas, ka līdz šim spēkā esošie uh, noteikumi par uh, dalību valstīm un uh, atļauju izsniegšanu uh, šeit uh, jārunā par uh, informāciju apmaiņa ir tāda, ka katreiz ir nepieciešama atsevišķa atļauja. Par to būtu jārunā. Un otrais par pār, trešais par pārvaldību nav. Mēs arī uh, esam izskatījuši uh, referenta kunga ziņojumu projektu. Gribu teikt paldies par uh, uh, šo projektu un par uh, izmaiņām. Mēs domājam, ka daži punkti varētu būt um, uzlaboti, attīstīti. Nu, piemēram, par izpildirektoru iecelšanu un to uh, ielogumu. Šeit tiek runāts par uzklausīšanu, un mēs drīzāk domājam, ka varētu uh, parlamentārās uh, komitejas varētu sniegt savu viedokli pirms pagarināt mandātu veicot jaunus um, direktors. Nu, tāpat par kontroli, nu, ja, par um, pārvaldību būtu jābūt teikt cārskatāmākai. Pēdējais par kontroli, par parlamentāro kontroli. Un uh, atgādināšu, uh, ka uh, Vakar Eiropas lietu komitejā arī tika pieņemts ļoti būtisks no, uh, dokuments. Mēs diskutējam arī likuma uh, projektus uh, pār Eiropas uh, dažādiem uh, uh, instrumentiem. Mēs atbalstam um, šādu, um, šādu orgānu izveidu, kas būtu um, tāds kopējs, kurā strādātu um, parlamenta pārstāvji, nacionālā parlamenta pārstāvji. Uh, Un, protams, ka jāiesaist ir Nacionālā parlamenta pārstāvju, ja um, tāda patiesa parlamentārā kontrola tiktu iespējama un uh, tajā brīdī, ka um, jāievēro uh, arī dažādu valstu īpatnības, proti, ka dažās valstīs divas kameras ir uh, likumdevēja, divas institūcijas. Uh, Un par šīs organizācijas darbu divi līdzpriekšsādātāji, Lībe komitejas priekšsādātājs un tās valsts līdzpriekšsādātājs, kura ir prezidējošā valsts ES šajā jaunajā komitejā. Tagad par Eiropolu un datu aizsardzību. Par to tika jau runāts un atgādināts. Tas ir vēlreiz jāuzsver, ka datu aizsardzība uh, ir uh, ļoti būtiska un uh, virzība uz priekšu nav tik ļoti aktīva. Mums ir jābūt ļoti vērīgiem attiecībā uz visu to, kas varētu tikt uh, paredzēts Eiropol regulai. Tā ir mūsu pozīcija, tā ir Francijas parlamenta pozīcija. Pēc mēneša tā būs, nu, um, arī vēl uh, Nacionālās asamblejas uh, viedokli kompletēta, kas tagad izskata dažādas likuma projektus. Paldies! Es zinu, ka jūsu protokols bija ap, izplatīts. Es nākošais runātājs ir Rimšeld kungs un Kastan Laurits no Dānijas, Porcič kungs, es ceru no Polijas, Brots kungs un tad es pati. Ja vēl kāds vēlas pieteikties, Mišel kungs. Jā, priekšstādājs kungs, dārgie kolēģi, arī es esmu ļoti apmierināts tikties šajā sēdē ar Nacionālā parlamenta pārstāvjiem. Es uh, ļoti atzīmīgi vērtēju šādas diskusijas uh, īstenošanu. Man liekas, ka diskusijas ir nozīmīgas uh, saturiski un uzklausot dažādos viedokļus un ļoti būtiskos viedokļus un arī šīs, šos viedokļus, kurus dažas ir, nu, teiksim, ļoti eh, atšķirīgas. Es aizvietoju mūsu pārstāvi eh, Liba komitejā. Mēs atbalstam eh, Eiropolu un atbalstam domu, ka tā jābūt ir efektīvākai, bet Matjokundze tā jākļūst arī demokrātiskākai, lai demokrātiska kontrola tiktu uh, īstenot. Esmu nedaudz uh, norūpējies par dažiem argumentiem. Tiek runāts par to, ka ir uh, sarežģīti pārskatīt dažādas vienošanas, par kurām jau ir sasniegta vienošanās, bet nu, tas drīzāk ir, nu, teiksim, komfortabli tāda nostāja, bet tas neatbilst tiesiskas valsts noteikumiem un Eiropas vērtībām. Otrakārt, nedzirdēju Uh, vied... es, es pilnībā uzticos mūsu uh, referentam, bet no viņa nedzirdēju līdz šim brīdim vismaz argumentus, kādi būtu patiesi, uh, nu tādi ļoti nu, uh, zemīgi, kāpēc Eiropal un uh, Cepal uh, tuvināšanās sapulšana būtu uh, mazāk uh, efektīva. Es domāju, ka tā tas nav. Eiropol uh, akadēmija tiek piedāvāt, un tas pilnīgi koherenti atbilst pievienotai vērtībai un Eiropola pieredzei un pamast misijai paplašinot šīs vērtības. Un dažkārt tiek izteikts bažas par to šajā reālajā situācijā, un tā kā es nu, tā īsti neizprotu, to tad es domāju, ka iemesls tam ir vai nu. No kādas emocijas vai vienkāršības, nu, negribu traucēt, gribu atstāt visu, kā tas ir. Un uh, uh, koherence nav no, nozīmīgi tāpīšana, nav uh, būtiska, drīzāk tāds vienkārši viedoklis. Un otrkārt, nu, es nedomāju, es, es neuzdrošinos tam ticam, jo es nedomāju, ka tas būtu tāds uh, oportunisms, kas ir aiz tā, tāds aprēķins, tāpēc, ka uh, nu, nepietu, netuvināsimies šim jautājumam. Es domāju, ka tā tas nav. Ja ir kāds uh, elements, kas man liekas koherents un kas uh, tādu patiesu pievienoto vērtību dot, tas ir šis uh, tuvināšanās uh, aspekts šīm abām uh, institūcijām. Un es uh, nedomāju, ka uh, būtu pievienotā vērtība saglabāt divas uh, institūcijas dažādās uh, vietās. Un, uh, Mana uh, vecmāte bija lauksaimniece, un viņa nebūtu sapratusi arī to. To viņa nebūtu sapratusi, un arī es ne. Nu, tā tad es tikai gribēju to uh, uzsvert. Uh, es pārāk ilgi uzstājos, bet, nu, es uh, esmu ļoti uh, aizrāvies ar šo jautājumu. Thank you very much. Paldies. Nākošais Kasten Lovitens no Dānijas. Paldies par iespēju ierasties un izteikt Dānijas parlamentu viedokli par šo Eiropolu priekšlikumu. Dānija ir ļoti interesantā pozīcijā, jo mums mēs esam atteikšies no juridiskajām lietām. Mēs to cenšamies grozīt un līdz tam laikam, kamēr mums būs pienāks referendums, tad tāpēc mēs uzskatām, ka parlament un, parlaments un komisija ļoti uzmanīgi pārskat šo priekšlikumu. Mēs negribētu, lai tas tiktu atlikt mūžīgi, bet ja tas būtu drusiņi ilgāk vilktos, tad tas būtu labāk Dānijai. Mēs gribam piekrist viedoklim, ko ir izteikusi īrijas parlaments, un vairāk citi runātāji ir minējuši, ka parlamentu kontrols iestādēji ir jābūt elastīgai viņas darbā un jābūt ir efektīvai. Es arī domāju, ka ir vērtīgi vismaz no manas puses skatoties uz situāciju, kad līdzsvars, kas ir patreizajā priekšlikumā un grozījumos, kad nav pietiekama vērība ņemt, ir paskatīts uz dalību valstīm. Runa ir par kopējo komiteju par parlamentu kontroli. Es domāju, ka Tas būtu slikti no Dānijas viedokļa, jo mums ir trīs komitejas ar šādu kontroli. Un ko es gribētu teikt? Mēs gribētu redzēt, lai būtu labāks līdzsvars starp Lībe komiteju un nacionāliem parlamentiem, un tas būtu saskaņā ar īrijas rakstisko priekšlikumu. Paldies! Nākošais es atvainojos Počet kungs. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētājs kundze, darbie kolēģi. Polijā ir pozitīvs viedoklis par šo likumdošanas priekšlikumu par juridiskās bāzes aktualizēšanu Eiropal un Cepālu. Par Eiropalu mēs tāpat zinām un saprotam nepieciešami piemērot to Lisabons līguma garam. Bet pirmām kārtām mēs domājam, ka jāatrod tādu risinājumu, kas ļautu pašreizējo mehānismu stiprināt un perfekcionēt, bet nesākt visu no sākuma. Polijā mēs bieži sakam, ka ir jāuzlabo šis Uh, risinājums. Uh, komisija vēlas reformu, dziļu reformu šajā policijas sadarbībā Eiropā. Uh, tā vēlas apvienot Cepalu un Eiropalu. Un tieši šobrīd mēs neredzam pietiekamu iemeslu kas skaidrotu šādu apvienošanu. Mēs neredzam pievienoto vērtību un neredzam arī iespējamo ekonomiju uh, dalību valstīm. Tagad pāris vārdi par uh, Francijas uh, kolēģu teikto. Mišela kungs uh, runāju par uh, savu vecmāti un tās pieredzi. Mm, Polijā saka, ka govis un cāļi nav vienā lauksaimniecības ēkā. Mēs uh, par nākošo jautājumu runājot. Uh, atbalstam parlamentārās kontrolas nepieciešamību un piekrītu tam, ka kontrolei ir jābūt iepriekšējos ietvaros, nav jārada jaunas uh, orgāns, jaunas institūcijas. Un kā jau šodien tika uzsvērts, mēs esam par kontroli, kas neapdraud Eiropola aktivitātes, tā būtu tāda viegla uh, ir nepieciešama uh, uh, konfidenciālo uh, procedūru uh, būtība. Tāpat arī mēs uh, atzinīgi vērtējam jautājumu un uh, šo jautājumu skatīšanu par datu aizsardzību. Eiropola kontekstā mēs gribam uzsvērt to, ka jāslagbo, jāsaglabā efektīvi risinājumi Un vēlreiz eh, gribu teikt, eh, ka šeit ir jāapvieno eh, datu aizsardzības efektivitāte un sadarbība ar dažādām vienībām, pilnībā saglabājot datu aizsardzības principus. Paldies! Thank you. Paldies, Brotskungs. Mēs esam uzklausījuši, ka Eiropols iegūs jaunu pienākumu par kibernoziegumiem, un arī runa par kreditkāršu krāpšanu, bērnu aizsardzību, un neviens nepretosies pret iespējām pretoties, bet ja kibernozieguma definīcija nozina, nozīmē arī politiskā sazināšanās, kur Eiropolam būtu jālu jāveic politisks lēmums un, iero, un skat pārkāpt ierobežojums un arī pārkāpt no likumdošanu visstriktākajām valstīm, tad man būtu lielas bažas. Paldies! Paldies, brats kungs! Tagad paliek es kā beidzamais, beidzamā runātāja, un es centīšos disciplīnu un es kaut ko jaunu iemācījos, ka nevajadzētu govs un vistas <laughs> likt vienā šķūnī. Es nezinu, kur ir govs un kurs ir viss, bet varbūt varam vienoties par to. Es ļoti īsi par kopējo parlamentu kontroli. Jā, bet tai ir jābūt efektīvai. Un ja mēs veicam komiteju, kas būtu Lībe komiteja un divu no katras valsts, tad mums būtu apmēram 116 parlamentārieši, un es nesaredz, kā mēs varam veikt efektīvu kontroli ar 116 cilvēkiem. Ja es būtu Eiropols direktors, es to ļoti vēlētos, jo tad man būtu brīva rīcība. Mums vajadzētu sadarboties un nepārklāties un uzticēties viens otram veikt savus pienākums. Un es saprotu, ka te ir tā drusiņa konkurences, un es nedomāju, ka tas ir vērtīgi. Ne tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši, bet tie, kas nav atbraukuši, ir septiņas dalībvalsts, kas ir atbraukuši. Lai teikt, ka dalībvalsts ir izstumts, tad pāriem būtu jāierodās, pirms mēs varam veidot šitādu iestādi. Es pievienojos, kad Eiropolam vajag manevrēšanas iespējas. Es labprāt gribētu, lai Eiropola kļūtu par federālo tiesību sargājošu organizāciju, bet ir, tas nav šķērslis brī, operacionālai brīvībai. Un nu pat atklātie, ja, kad cilvēki noklausās mūs, tad ir jābūt daudz striktāk demokrātiskā kontrola, nevis mazāk. Un runājot par grozījumiem, ko es, es parakstījusi par datu aizsardzību, tad es gribētu aprunāties ar manu līdzautoru un referentu. Es domāju, ka tur mums arī vajadzētu būt kontroli, efektīva kontroli, jo mēs baidāmies, kad nacionālās atšķirības būtu svītrots pavisam un uh, to mums, no tā mums vajadzētu izvairīties. Un tad ir arī iesniegts grozījums, kas varētu būt pretrunīgs, kad Eiropolam būtu tiesības pārbaudīt kiber uzbrukumus pēc paša iniciatīva, ja tas ir vajadzīgs, ņemot vērā to, kas varēja notikt ar serveriem Swiftā, kur Nīderlandes valdība atsakās izmeklēt, jo, bet tas ir tomēr tas, kas ietekmē visu Eiropas Savienību, un tātad Eiropa polam vajadzētu būt tiesības izmeklēt lietas mūs, no mūsu. Un tātad es pieturēšos pie sava limita. Tagad mums paliek 27 minūtes. Tagad lūksim referentam atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, bet ja ir kāds, kas ļoti vēlās otrais izteikties, atbildot uz to, kas jau ir pateikts. Odēlē. Priekšsēdētāji, paldies, kad devāt vēlreiz vārdu, un es ceru, ka es nepārkāpšu laika ierobežojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti žēl, kad mēs neesam tikuši tālāk uz priekšu par parlamentas kontrols orgānas mandātu, jo tas ir tas, un ko mana komiteja uzskata, kas ir ļoti problemātiski par jūsu minēto par komitejas lielumu, es varbūt, ka jums ir taisnība, bet ja nacionālajiem parlamentiem tiek dot vieta šajā komitejā, tad katrai Nacionālajai parlamentam ir jābūt iespēja būt klāt, un tas būs liels cipars, un to ciparu nevar jau samazināt. Tātad labāk to veidot tādu, jo tas būs parlamentāriešu sanāksme, nevis detalizētu izruna, bet es domāju, kā daudz runātāji ir teikuši, mums nevajadzētu pārāk iejaukties, jo ir daudz veidu, kā veikt kontroli, ieskaitot budžetu, un es ceru, ka kaut kas būs tā drusku vieglāks nekā tas, kas ir likts priekšā. Ernst Kundz. Jā, varbūt, ka ir pat labi, ka varam diskutēt vēl par šo jautājumu pavisam nopietni. Paraugacīsimies uz nacionālajiem parlamentiem. Kā tur tas notiek, kā varbūt arī reģionālā līmenī policija tiek kontrolēta? Viss, kas iet pāri, um, tātad viss, kas. Um, Tātad ir spēki, kas cenšas uh, samazināt kontroli, un to mēs nevēlamies panākt. Es gribu panākt efektīvu kontroli. Atklāt sakot, šī Lībe komiteja jau ir uh, par daudz ir efektīvas struktūras eh, dažādās eh, nacionālās valstīs, citos kontekstos, kas rīkojas, kam ir arī uh, pienākums ziņot visam parlamentam, tas man šķiet daudz saprātīgāk. Un tad ir uh, konsultācijas ar nacionālajiem parlamentiem. Tas ir pilnīgi skaidrs. Mans pēc varbūt, uh, varbūt divi no katras valsts, tas būtu pieņemami. Un tad mēs varam diskutēt, par koordināciju varam runāt. Uh, Tās, manuprāt, ir divas atšķirīgas lietas. Tātad es nevaru uh, stādīties priekšā, kā ar tik daudziem cilvēkiem varēsim īstenot uh, tā efektīvu kontroli. Jau tāpēc vien tas nebūs iespējams, ka uh, tiesības nav šiem cilvēkiem tādas, kā būtu vajadzīgs. Uh, Un, kā jau es teicu, ir uh, vajadzīgas konkrētas tiesības uh, ieskatīties informācijā. Es negribu, lai kāds man sēž priekšā kaut ko stāst, un man ir jāuzticās. Tā nav kontrole. Tā ir muļķošanās. Un uh, mēs uh, vēlamies taču tiešām kontrolēt. Un tad skatīties, kā visus iesaistīt. Uh, Eh, es esmu par to, ka visus jāiesaista, bet eh, ne jau simtiem cilvēku kaut kādā komitejā ielikt, tas taču nav saistīts ar demokrātiju nekādā ziņā, tā ir visa lieka šķērdēšanās, un to mums nevajadzētu pieļaut. Paldies, Ērnstas kundze, Vaidenholcer kungs, lūdzu. Lielas paldies. Manuprāt, tas ir pārpratums, eh, runājot par kontroli, domāt, ka arī operatīvā darbība uh, tiks ietekmēta Eiropolā. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ir jānošķir šīs lietas, bet es tiešām uzskatu, ka ir svarīgi, lai eh, jebkurā laikā var saņemt atbilstošu informāciju. Tātad eh, nav runa šeit par tādu papildu struktūru. Un es gribētu arī eh, atsaukties uz Lorda Hane teikto manuprāt, ir svarīgi, lai tiktu iesaistīti visi parlamenti. Nevar, eh, jā, teikt, ka ir atšķirīga parlamentārā kultūra. Jā, nu tāda ir. Ir divas eh, palātas varbūt citās valstīs, un tas ir jāņem vērā. Un vispārīgi runājot, es uzskatu, ka eh, šī diskusija būtu jāīsteno vēl rūpīgāk, un, manuprāt, kontrole uh, ir ļoti svarīgs priekšnosacījums. Uh, Ja būs uzticēšanās šai institūcijai, tad tā varēs strādāt vēl efektīvāk. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties otro reizi? Tad uh, pirms dotu vārdu referentam izteikšu pati arī vēl vienu piezīmi. Ernstas kundze ļoti svarīgi uzsver, ka ir jābūt lielākai caurskatāmībai un pieejai dokumentiem. Un tas bieži vien ir problemātisks punkts. Uh, pieeja dokumentiem, šis jautājums ir iestrēdzis eh, padomē un komisija, un tā tas bieži gadās. Un šīs lietas ir eh, jāskata kopā. Caurskatāmība pieeja dokumentiem ir eh, izšķirīgs, svarīgs elements jebkurā demokrātiskas kontrols formā. Mums ir problēmas, ka Eirofols atsaka pieeju dokumentiem, jo īpaši, ja to prasa trešās puses, es to zinu. Um, no personīgās pieredzes, jo es esmu uh, vērsusies pie Eiropas ombuda, esmu vērsusies arī tiesā par šo jautājumu, un caurskatāmība šeit mums ir kopīgas intereses gan jums, nacionālajiem parlamentāriešiem, gan mums, lai pārskatītā caurskatāmības regula tiktu ātri pieņemta pieņemamā veidā padomē. Tagad atgriezīsimies pie referenta. Nē, es atvainojos vēl viens lūdz vārdu. Karamandī kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es atļaušos tikai atgriezties pie parlamentārās kontrolas un pie Nacionālo parlamentu pārstāvniecības. Es eh, sadzirdēju jūsu vēlmi, lai šajā struktūrā, šajā komitejā nebūtu pārāk daudz cilvēku. Un pat ja jautājums par šiem diviem eh, cilvēkiem no katras eh, eh, parlamentārās palātas jums šķiet pārlieku liels skaits, tad minimums būtu viens cilvēks no katras parlamentārās palātas, jo tajās valstās, kur ir divas palātas, nevar tās izslēgt, nevar vienu izslēgt. Uh, Un mums būtu jāturpina strādāt pie uh, tā, kā panākt demokrātisku pārstāvniecību šajā struktūrā, un pat ja mums kaut kādā brīdī būs uh, uh, varbūt jāparedz kāds aizstājējs, uh, tā varētu tad rīkoties. Paldies! Labi, tad tagad vārds referentam un es viņu neapskaužu, jo viņam būs jācenšas piedāvāt uh, risinājumi, kas uh, atbildīs vēlmei pilnībā pārstāvēt nacionālus parlamentus, arī tos, kur ir divas palātas, un vēlmi īstenot efektīvu kontroli. Esmu pārliecināta, ka Dievs de Mēra kungs uh, ar šo uzdevumu tiks lieliski galā. Lūdzu, jums vārds. Muchas gracias, presidenta, gracias. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Sofija. Paldies par taviem draudzīgiem vārdiem. Nu, pirmkārt, apkopojums. Tik izteikti 20 um, viedokļi Lielākā daļa bija par trim daļām. Pirmkārt, no vienas puses par apvienošanu, otrkārt parlamentārā kontrola un uh, tās orgāns, un treškārt. drošības aģentūra uh, un uh, datu drošība. Nu, sākumā gribu tādu personīgu piezīmi izteikt. Es uh, uh, pats kontrolēju un arī mani kontrolēja manas uh, uh, darbības laikā uh, Nacionālajā parlamentā un senātē. Man arī ir uh, pieredze ar drošības jautājumiem strādājot manā zemē. Es pats arī biju uh, Eiropol uh, pārvaldes struktūrās. Uh, Tātad es zinu ne tikai teorētiski šo likumdošanas darbu, bet arī praksu. Un pirms es izstrādāju man šo likumdošanas priekšlikumu, es ļoti intensīvi domāju par kontroli iespējām, kādas ir nacionālajām parlamentiem pār to drošības struktūru un par, par policiju. Mums ir jāzina, ka Nacionālo parlamentu tiesības kontrolēt viņu policijas iestādes ir daudz kārt lielākas un plašākas nekā Eiropas parlamenta tiesības kontrolēt Eiropolu. Un tad ir jāsaka tāpat arī vēl, ka Eiropola tiesības ir daudz ierobežotākas nekā. Uh, policijas eh, iestāžu eh, tiesības eh, dalību valstīs. No to es gribēju teikt ievadā. Tagad par saturu. Jūs noteikti zinat, ka vairāk nekā pirms trim gadiem komisija, un to noteikti var arī apstiprināt, <clears throat> komisija strādāja pie šī likumdošanas projekta priekšlikuma, un šeit šajā pašā zālē mēs Veselu dienu ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem runājām par parlamentāro kontroli. Tātad manas idejas, kas ir atspoguļots kā parlamentāro kontrolas iestādi to varētu kā savādāk nosaukt, nu, kas izrietētu no šīm diskusijām, kas jau trīs gadu garumā tiek īstenotas. Un šajās diskusijās ir katrā gadījumā piedalījušies Nacionālā parlamenta pārstāvi. Tāpat arī Lordu palātas pārstāvji. Tad, kad es izteicu šo priekšlikumu par parlamentāro kontrolas iestādi, tad atsaucos uz 88. pāntu Kirkopa kungs, es jūs dziļi cienu, bet šis 88. pāns dod juridisku drošību attiecībā uz parlamentāro kontroli. Un šeit Nacionālo parlamentu iesāde, iesaiste ir nodrošināta. Nu, nav nekādu uh, šaubu par to, jo 88. pants ļoti skaidri to pasaka un arī apstiprina. Nākošais - parlamentārā kontrols um, um, iestāde. Tā ir nepieciešama nepieciešama, tai jābūt specializētai, lai tā varētu efektīvi strādāt. Un Francijas kolēģē es gribu teikt, ka manā priekšlikumā tiek runāts par vienu parlamenta, parlamenta pārstāvi, vienu specializētu no Nacionālā parlamenta specializētās jeb atbilstošās komitejas. Un dažkārt, kom, vai komisijas, dažkārt tas tiek pārspīlēts. Nākošais - funkcijas šai kontrolas iestādē. Nu, mēs nekad neesam plānojuši, lai šī kontrolas iestāde varētu iejaukties izmeklēšanā vai pieprasīt informāciju par izmeklēšanas kādu jautājumu. To var droši teikt. Zinu, kas notiek arī. Uh, nacionālos parlamentos, ja mēs runājam par SWIFT un PNR, raugamies uz dokumentiem, kuros, piemēram, slēpena vai konfidencionāla rakstura pārdoms ir izteikts. Garantijām jābūt ļoti spēcīgām. Parlaments ir zālē, tikai parlamentārieši var būt šeit zālē, netiek nekādas kopijas. Um, veiktas un pēc tam tos dokumentus atdod. Uh, bet ir absolūti nepieciešama šī parlamentārā kontrola. Un tas ir eh, nepieciešams tam, lai būtu lielāka juridiskā drošība uh, Eiropola darbībā. Vairāk garantija, bet lielāka arī juridiskā drošība. Uh, piezīmes Mičela kungam, uh, kur arī ļoti abrīnoja, es esmu absolūti pret apvienošanos. Uh, Jā, bet es uh, arī varu akceptēt, ka ir citi viedokļi. Es esmu bieži dzirdējis argumentus pret apvienošanos, uh, bet nu, to varu arī kolēģiem personīgi pateikt. Negribu jūs tagad uh, apgrūtināt. Ir ļoti um, dažkārt um, saprātīgi šie argumenti. Tagad komentārs Ungārijas kolēģim. Ungāri ir pret apvienošanu. bet. Nu, mēs esam arī pret šo padomas pielietojumu, gluži tādu tā kā padome pilnīgi tādā nepiemērotā veidā piemērot 341. pāntu. Šeit runiet par to, ka padomi var noteikt šīs, šīs vietas. 341. pāns runā par ES institūcijām. Nākošnedēļ Strasbūrā mēs runāsim par vienu institūciju un tās atrašanās vietu, proti Eiropas parlamentu. Tas tiks diskutēts parlamentā institūcija ir parlaments, padome, tās ir institūcijas, un 341. ir šajā izpratnē ne uh, attiecas uz šo jautājumu. Mēs pieprasījām juridisko novērtējumu. Tas parlamentā tika sagaidīts, un tad pieņemsim lēmu kādu ceļu, tad uh, pielietosim, bet nu tieši tagad nevaram neko teikt par atrašanās uh, vietu. Uh, Saskaņā ar juridisko atzinumu šī komiteja uh, paldīs savu viedokli par uh, to, ko pieminēja. Un pēdējais jautājums. Datu aizsardzība priekšsēdājas kundze mūsu skatījumā ir ārkārtīgi nozīmīgi, tiešām ārkārtīgi uh, nozīmīgi skatīt datu aizsardzību saistībā ar drošības aģentūrām. Kādēļ tas ir tik ļoti nozīmīgi? Es uh, atzīstu un man. Uh, nu, ž, būtu žēl, ja jūs to tādu tā kā, nu, personīgu, tādu god, godkārīgu um, viedokli zinātu. Kopš es esmu uh, referents arī Peters Hanstings, Eiropas datu aizsardzības uh, iestādes vadītājs visos tajos jautājumos, kad runa iet par datu aizsardzību Eiropolu gadījumā un par kopīgo kontrolas iespēju, tāpat arī garantijas, uh, kas ir uh, attiecībā uz drošības aģentūru. Nu, protams, ievērot arī spēt Eh, specifiskas iespējas ievēro. Tātad šis darbs ir veikts 27. Es vēlreiz tikšos ar eh, Pīteru Hastingu kungu un informēšu mūs par mūsu darba eh, attīstību. Arī viņš vēlas ar mani diskutēt, jo tas viss ir saistīts ar direktīvi un datu aizsardzību datu aizsardzību ar uh, specifiskām īpatnībām datu aizsardzībai. Dargie kolēģi, mēs zinām, kas skar datu aizsardzību. Mēs visu ievērosim, kas mums tiks iesniegts. Un tikai mēs varam pieņemt likums. Bet jums ir iespēja iespaidot uh, šos likums. Šis iespējas ir nepieciešams. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam uh, šo iespaidu. Kādēļ? Ne tikai tādēļ, ka tas izriet no 88. panta. Tenga, mucha. Un mēs uh, vēlamies Eiropalu darbības efektivitāti, kas ir saistīts ar ļoti spēcīgu uh, juridisko pamatu un uh, kontroli. Kontroli, ko varētu īstenot Eiropas parlaments un nacionālajā parlamentā. Paldies. You, your last point referred to... Paldies. Jūs beidzamais jautājums, jūs runājat par datu aizsardzību un ka to ir jāsarunā starp parlamentu un padomi. Un es lūkšu nacionāliem kolēģiem, likt spiedienu uz savām valdībām, lai pieņemtu direktīvu, it sevišķi jautājumu, kas ir pieņemt to ātri un nekavēt procesu. Patreiz mēs beidzam šo sesiju. Es gribu pateikties uh, nacionāliem kolēģiem par viņu līdzdalību un viņu iesaistīšanos. Es, es domāju, ka tas ir noticis uzticības garā un sadarbības garā, un es ceru, ka mums būs papildus sanāksmes, un mēs atradīsim labus risinājumus mūsu referentu vadībā. Pārtraucam sanāksmi līdz viss ir šeit. Visi, kas skaitās, ir ieradušies. Nu, Tātad mēs varam iet tālāk uzreiz uz nākošo darba kārtības punktu, un tas ir ziņojums no mūsu kolēģa Karlos Koeļo par ārjo jūras robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības valdībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām kādam ir jāmaina šie nosaukumi. Lasot šo virsrakstu, ir, ir saprast, cik tas ir jocīgi, kur vienā teikumā ir operatīvo sadarbību vienā teikumā, tad tas ir pilnīgi lieki. Ja jūs ejat prom, lūdzu, ejiet klusi prom. Tātad 170 kolēģi, lūdzu, 177 grozījumi ir iesniegti Koeļo kungu ziņojumam, un vispirms es došu viņam vārdu komentēt par grozījumiem, un tad atvērsim debatu. Koeļo kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sākt pateikties visiem kolēģiem un it sevišķi ēnu referentiem par viņu piedalīšanos, viņu piedevumu. Un, kad es skatījos, apskatīju grozījumus, es neesmu saņēmis visus tulkojumus, bet līdz šim, cik es esmu lasījis, tad ir trīs veida grozījumi. Tie, kas grib ierobežot aptvērumu regulai un ierobežot Eiropas Savienības varu šajā jautājumā, un Protams, es tās ne, tos nevaru atbalstīt. Tie, kas grib palielināt aptvērumu regulai, un mēs gribētu arī kaut kā mēs gribētu, mēs to nevaram, un tad ir vēl daži grozījumi, kas dod pozitīvu piedevumu manam ziņojumam, un es gribu pateikties par tiem. Mēs esam saņēmuši gandrīz 200 grozījumus, un es domāju, ka būtu taisnīgi, ja es tiktu vēl, tiktos vēlreiz ar ēnu referentiem, lai atrastu vienošanos un censties, lai kompromisu grozījumu, kas, lai būtu līdzsvars manā ziņojumā. Ja jūs atļausiet, es gribētu uzsvērt piecus jautājumus. Manā viedoklī tie ir galvenie punkti šajā ziņojumā un grozījumos. Pirmais ir par juridisko pamatu. Mēs runājam par jūras uzraudzību un vajadzību, lai būtu konkrēti noteikumi, lai var būt veikt izmeklēšanu un glābšanu tikai tādās operācijās, ko vada Frontex, to, ko samaksā Eiropas budžets. Jebkur gadījumu, kas ir savādāk, nav pieņemami. Pat ja mēs daži gribētu iet tālāk, bet tas nav iespējams. Mums ir jāciena tas, kas ir dalībvalsts kompetencē, un dalībvalstīm ir arī jāciena Eiropas Savienības kompetence. Es arī gribu atgādināt, kad ir jābūt kopēji pieeja par pārvaldību, kas ieskait ne tikai efektīvu kontroli ārējām robežām, bet sadarbību ar trešajām valstīm. Bet vajadzība aizsargāt mūsu robežas un lai mūs būtu vajadzētu cienīt tiesības migrantiem pie robežām, tiesību dzīvot un pamatiesības Eiropas Savienībā un dalībvalstīm ir jānodrošina to pilnīgi īstenošanu. Mans otrs punkts, priekšsēdētāji, ir, kad ir vajadzīgi konkrēti noteikumi jautājumu par meklēšanu, glābšanu un izcelšanu. Kāpēc ir vajadzīgi konkrēti noteikumi? Jo daži dalībvalsts saka, mums nevajag konkrētus noteikumus. Es atceros kritiku, ko izteica par Frontex aptvērumu, jo ir atvērti jautājumi par meklēšanu un glābšanu. Eiropas padomu pieņēma lēmumu 2010-252, lai būtu vadlīnijas par uzraudzību robežām Frontex operācijās. Šis lēmums ir atcelt no Eiropas Savienības tiesas un tāpēc mums ir vajadzīgi konkrēti noteikumi, lai Frontex operācijas un pasākumi būt saskaņā ar pamattiesībām un viss darbības, kas notiek Frontex darbības laikā, būt atbilstoši. Trešais jautājums ir par solidaritāti. Dalību valsts, kas ir dienvidu jūras robežās, piemēram, Grieķija, Malta un Spānija, ir tā, kas ir viss vairāk ietekmēt no bēgļiem no citām valstīm. Kaut gan šis fenomenāns nav plaši izplatīts Eiropas Savienībā, tad situācijā nonāca pie ilgspējīgām atbildēm atbalstīt šīs valsts, kas tie ir ietekmēts no jūras bēgļiem. Un vienotība ir neatraidam faktors, lai šī cilvēka tiesības ir pilnīgi respektēt. Traģiskie gadījumi Lampadūsā, kad daudz dzīvības tika zaudēts, pat kā Itālijas krasta apsardzes darbību un ka Maltas zvejnieki palīdzēja, norādīja, ka patreizējie instrumenti un mehānismi ir jāpastiprina, lai labāk varētu reaģēt uz šādiem gadījumiem, jūras gadījumiem. Bet, ja Itālijas valdība, kas ir lūgus, lai Eiropas Savienība pieņem darbības plānu, lai rīkoties, un Maltas premjerministrs, kas nosauc vidus jūru par kapsētu, bet šīs divas dalībvalsts kopā ar Franciju, Spāniju, Grieķiju un Kipru bloķē šo priekšlikumu, kur ir konkrēti noteikumi par meklēšanu un glābšanu, jo viņi negrib sarunāt par noteikumiem, kas iekļaujas glābt bēgļu dzīvības. Ceturtais ir par starptautiskiem noteikumiem par meklēšanu un glābšanu salīdzinājumā ar Eiropas noteikumiem. Kā jūs ziniet, regulas priekšlikums, kas pat laireiz ir iesniegts, ir viens instruments, noteikti Eiropas Savienības instruments, lai salīdzināt starptautisko likumdošanu, ko ir pieņemuši dalībvalsts un viņus atšķirībā, atšķirīgās prakses, lai būtu juridiska skaidrība un lai nodrošinātu jūras pasākums, ko veids Frontex. 35510 gadījumā apstiprināja, ka Eiropas Savienība ir kompetenti likum, dot likums ar 2010-252. Ir arī skaidrs, ka aptvērums, priekšlikuma aptvērums neiet tālāk par patreizējo padomas lēmumu, bet šīs sešas dalībvalsts bloķē šo priekšlikumu, jo tur būtu konkrēta Eiropas likumdošana par meklēšanu, glābšanu un izcelšanu bēgļu, bet tas ir tikai tur, kur dalībvalsts var uzraudzīt savus robežas. Noteikumu par meklēšanu un glābšanu par iz un izcelšanu ir vissvarīgākie noteikumi priekšlikumā, lai glābtu migrantu dzīvības un lai aizsargātu viņu pamattiesības. Galvenie argumenti no šīm dalību valstīm ir atbalst, lai atbalstītu savu viedokli, ir sekojušie, un ir divi pamata argumenti. Pirmais ir, ka trūkst Eiropas Savienības kompetences par jautājumiem par uh, meklēšanu, glābšanu un izcelšanu. Es gribu skaidri pateikt, ka līguma dod Eiropas Savienībai ieviest kopējo imigrācijas politiku. Būtu jocīgi, ja Eiropas Savienībai, kam ir tiesības ieviest noteikumu par robežu kontroli, migrantu pārķeršanā nevar atrunāt, ko darīt ar tiem bēgļiem, kad viņi ir robežsargu rīcībā. Tas nedod Eiropas Savienībai ierobežot veikt meklēšanas, bet mērķis priek, regulas priekšlikumam nav tas. Tas mēģina regulēt meklēšanu un glābšanu tikai Eiropas robeža aizsardzības likumdošanā un tur, kur robežu sardzība tiek veikt no Frontex puses un tur, kur vajadzētu palīdzēt laivām, kas ir bīstamā stāvoklī, riska stāvoklī. Un tas būtu absurdi ticēt, kad Eiropas Savienībai nav vara noteikt apstākļus Frontexā, organizācija, kas ir pilnībā finansēta no Eiropas budžeta, ar šīm sešām valstīm par jūras pāraudzību. No tām dalībvalstīm otrs arguments ir konflikts ar starptautiskiem noteikumiem. Regulas priekšlikums skaidri un gaiši nosaka, kad ir jābūt saskaņā ar starptautiskiem li likumdošanu. Tā ir tāda paša, tie tie paši likumi, ko ir pieņemuši dalībvalsts. Tātad ir saskaņa, bet tas ir tikai politiska griba. Ja politika pārklājās, tā nebūtu pirmā reize, kad Eiropas Savienība pieņemtu likumdošanu, kas pārklājās ar starptautisko likumdošanu, lai būtu skaidra īstenošana attiecīgām starptautiskām likumdošanai. Es beigšu ar savam pēdējo piezīmi. Es gribu atcerēties, ka Eiropas Savienība vienmēr ir lepojusies ar savu aizsard, cilvēktiesību aizsardzību. Un šajā mājā, Eiropas parlamentā, mums ir jāturpina būt lepniem par šo politiku. Es nesaprotu, kā tās dalība valsts var uzturēt savu viedokli. Morāli man ir vēl lielākas šaubas jo tas nav iespējams aizstāvēt viedokli, kas nodot atbildības slodz jautājumu, lai izvairītos no cilvēku ciešanām gar Eiropas robežām, it sevišķi Eiropas kapsētā vidusjūrā. Paldies! Paldies, es domāju, ka aplausi piemērot, jūs runājāt par lepnumu. Es domāju, ka mēs varam būt lepni, kad mums ir tāds referents, kas ir piestrādājis pie šī jautājuma jau gadus. Es, es domāju, ka visu ēnu referenti vēlās izteikties, bet pirmais es došu vārdu komisijai un padoms prezidentūrai, un es lūkšu, lai viņi ļoti, ļoti īs izsakās Nielsen kungs no Eiropas komisijas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka man ir iespēja piedalīties šajās debatēs. Attiecībā uz iesniegtiem grozījumiem par apsvē, aptvērumu. Tur man nekas daudz nav piebilstams tam, ko jau pateica Koeljo kungs, un tas attiecas gan uz uh, iespēju vai iespējas trūkumu paplašināt regulas aptvērumu un skaidro kompetences, kas jau tagad ir paredzēts, paredzēta šim aptvērumam. Es redzu, ka ir virkne grozījumu par uh, atpakaļ nosūtīšanas principa ievērošanu un pamatiesībām 4. pantā to mēs esam gatavi skatīt, kā to varētu vēl pieslīpēt un pastiprināt, bet jāpatur prātā, ka pieņemtie noteikumi būs praksē arī jāievieš un uh, tiem ir jābūt horizontāli piemērojamiem uh, visās, uz visām mūsu robežām uh, paredzamā nākotnē. Kas attiec uz grozījumiem, kas runā par uh, pārtvēršanas iespēju attiecībā uz kuģiem, kuri nav apdraudētījuma situācijā, bet ja ir aizdomas, ka tur ir notiek uh, cilvēku kontrabanda, bēgļu kontrabanda vai uh, kāda citas noziedzīgas darbības. Tas ir saistīts arī ar uh, vispārējo Schengens ārējo robežu aizsardzību. Tātad, ja dalībvalsts, kas darbojas Frontex uh, operācijas ietveros, uh, uh, ja tā ir tādas uh, bāžas, tad um, nevajadzētu būt tā, ka tā neko nevar darīt. Tātad. Uh, tāpēc arī ir šie noteikumi par pārtveršanu teritoriālos ūdeņos. Par uh, grozījumiem, kuri vēlas uh, dzēst uh, daļas dokumentā par meklēšanu un glābšanu. Un tur es gribu teikt, ka jau no 2010. gada padomas lēmumā ir noteikumi, tie tiek īstenot praksē, uh, Un uh, dalību valstu atsauces ir tādas, ka šie noteikumi ļoti labi darbojas un nerada nekādas problēmas. Tāpēc es domāju, ka šeit nav runa par to, vai tie ir vajadzīgi vai nē, šie noteikumi. Jautājums ir par to, vai uh, tie būtu nedaudz jāpieslīpē, jāgroza vai nē. Pēdējais punkts bija grozījumi arī par iespējamiem divpusējiem noliegumiem starp dalību valstīm un trešajām valstīm. Gribu tikai skaidri pateikt, ka šādas atsauces var būt. Uh, atcerēsimies, ka galvenais princips uh, tomēr ir, ka šī regulējuma noteikumi būs uh, prevalējošie pār šādiem divpusējiem noliegumiem. Paldies, tagad Lietuvas prezidentūras vārdā Virskienas kundze. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Priekšsādātājs kundze. Referenta kungs, godātie liepkomitejas deputāti, paldies, ka devāt mums iespēju sniegt uh, jaunāko informāciju par šī priekšlikuma analīzi padoms darba grupā. Pēc tiesas lēmuma par to, ka saprātīgā laika posmā būtu jāpieņem atbilstošais uh, tiesība akts, prezidentūra strādā pie šī priekšlikuma. Mēs jūs esam informējuši, ka mums ir īpaša padomas darba grupa, kas ir atbildīga par šo priekšlikumu, bet esam arī nodevuši šo jautājumu imigrācijas un robežu komiteja, kas ir augstāka līmeņa komiteja. Šī komiteja jau ir apspriedusi 9. un 10. pantu, tas notika 22. oktobrī. Tagad ir sagatavota jauna kompromisa versija, to mēs apspriedīsim 22. novembrī uh, robežu darba grupā, un ja rezultāts būs pozitīvs, tad šo priekšlikumu nodosim uh, citām padomu struktūrām. Gribētu pateikties referentam par eh, veiksmīgo darbu komitejā, un mēs vēlētos uzsvērt, ka esam gatavi sadarbības turpināšanai ar referentu un informēsim jūs arī par eh, panākumiem eh, mūsu darbā padomē. Mēs vēlamies, protams, strādāt sadarbības garā, savstarpējā cieņā, un paldies par uzmanību! Liels paldies! Tagad ēnu referenti. Bez eh, ēnu referentiem vēl divi ir pieteikušies runāt. Eh, Matija kundze un Korācis Bildes kundze. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, divi ēnu referenti. Eh, Jakolīno kungs, labi, un Brons kungs. Labi, tad noslēdzam runātāju sarakstu. Vaidenholzer kungs, sociāldemokrāta vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, mums vajadzētu vēlreiz padomāt par to, ka šajā diskusijā nav runa par eh, pieejas regulēšanu Eiropai. Šī situācija vidusjūrā ir izņēmuma situācija un nekadā veidā nedrīkst eh, domāt, ka tā ir eh, parastā pieeja Eiropai, kā iekļūt Eiropā. Uh, Šeit mēs uh, redzam ārkārtas situāciju, un šī jautājuma risinājums nedrīkstētu būt dominējošais šīs direktīvas skatīšanā. Šeit ir runa par citām lietām, kas ir jārisina Eiropas solidaritātes kontekstā, un par to mums arī šeit vajadzētu pietiekami diskutēt. Un šeit uh, ir runa par uh, Eiropas kopientiesas lēmuma uh, īstenošanu, un paldies referentam, ka viņš ļoti skaidri ir ieņēmis pozīciju, un mūsu ziņā tas arī ir to darīt. Protams, ir šī Eiropas kompetence, un man ir, es esmu tiešām ļoti pateicīgs, ka referents to tik skaidri pārstāv un uzsver, un lielākā daļa um, no mums noteikti viņu arī pilnībā atbalsta. Tad mēs runājam par problēmu risināšanu vidusjūrā. Uh, tad eh, vajadzētu padomāt arī par to, ka nedrīkst pieļaut to, ka tas, ko kādreiz sauc par civilizācijas šūpuli, tagad kļūst par civilizācijas kapsētu, jo tas, kas notiek, vienkārši nav pieņemams. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai to novērstu, un tāpēc, manuprāt, mums eh, tiešām vajadzētu tiem cilvēkiem, kas uh, ierodas Eiropā pa vidusjūru, piešķir tādas pašas tiesības kā tiem, kur ierodas pa sauszemi. Proti cilvēki, kas tiek uh, pārtverti jūrā, viņiem ir jādod uh, tiesības uz uh, juridisko konsultāciju, aizsardzību, tulkojumu, un tādējādi arī ir jāstrādā. Arī šis ne, atpakaļ nenosūtīšanas princips ir ļoti svarīgs šajā kontekstā. Uh, Un es ceru, ka nebūs vairāk šādas uh, masveida izraidīšanas ne pie sauszemes robežām, ne uh, jūrā, jo tas ir pretrunā ar uh, principu, ka katrs gadījums ir atbilstoši jāizskata. Es pilnībā atbalstu referenta pozīciju, un mani uh, iesniegtie grozījumi arī iet attiecīgajā virzienā. Še, savos grozījumos es uh, galvenokārt uh, domāju par to, lai šajās ekstrēmajās situācijās nebūtu šīs masveida cilvēku atpakaļ nosūtīšanas, lai nebūtu cilvēktiesību pārkāpumi. Paldies, Vaidenholzer kungs! Nākamā būtu Kēlers kundze manā sarakstā, ja? Liels paldies! Paldies no mans puses arī referentam par uh, viņa interesanto prezentāciju. Uh, trīs galvenie punkti par šo ziņojumu. Pirmkārt, par dzīvības glābšanu jūrā un par meklēšanu un glābšanu. Mēs neatrisināsim šo jautājumu, ja nebūs saistoši un pilnīgi noteikumi. Un tāpēc mums nevajadzētu akceptēt tos grozījumus, ko ir iesniedzis Dievs Demera kungs, uh, kas e, nozīmē to, ka devītais pāns par e, glābšanu un meklēšanu tiktu svītrots, jo tas e, būtu pretrunā ar mūsu vēlmi paredzēt saistošas noteikumus par šīm darbībām. Un mums vajadzētu arī definēt, ko nozīmē tāda kritiska, nelabvēlīga situācija, jo bieži vien ir uh, pārpratumi starp dalību valstīm par to, par kādiem uh, cilvēkiem tad šeit ir runa, un tas ir novedis pie cilvēku bojā ejas uh, vidusjūrā. 2011. gadā um, bija 72 cilvēki, kas bija laivās un uh, bija uh, sauciens pēc palīdzības, bet uh, šo saucienu neustvēra kā steidzamu, jeb ārkārtas eh, saucienu pēc palīdzības, un tad gāja cilvēki bojā. Un tātad mums ir eh, speciāli eh, tātad jādefinē konkrēti, kas tad ir ārkārtas situācija. Tātad es aicinātu neakceptēt šo definīciju svītrošanu attiecībā uz nedrošības situāciju, trauksmes situāciju un tam līdzīgi. Šīs definīcijas ir izšķirīgi svarīgas, ja vēlamies uh, panākt progresu uh, dzīvību glābšanai jūrā. Mums nevajadzētu iekļūt tajā slazdā, ko dienvidu dalību valsts ir uzlikšas, jo uh, pēc, pēc Lambedūzas um, īpaši Itālijas ministrs Alfonso ir teicis, ka ir vajadzīgs vairāk Eiropas uh, Bet tad, kad ir tiešām kopīgas Frontex operācijas, un kad ir runa par kopīgiem noteikumiem, tad Itālija un citas dalība valstis bloķē. Otrakārt par uh, noraidīšanu, jeb atpakaļ nosūtīšanu. Uh, attiecie, atcerēsimies, ko lēma kopiena tiesa, uh, ka cilvēki ir uh, jāinformē par procedūrām, ir jābūt uh, juridiskiem padomniekiem, tulkiem, cilvēkiem ir jābūt uh, tiesībām protestēt vai iebilst. Un uh, arī tas nenozīmē, ka robežsargi var nepildīt savus aizsardzības pienākums. Tas ir tas, ko teica tiesa. Uh, To teica Eiropas cilvēktiesību tiesa. Un tas ir jāīsteno, un uh, komisijas priekšlikums to vienkārši neīsteno, uh, jo tur ir runa par to, ka tiek informēti cilvēki, ka viņi varēs uh, nokāpt no kuģa vai nevarēs. Uh, viņi ir jāinformē par visām iespējām, un man, uh, protams, protams, ka nevar uz kuģa uh, savākt visus šos cilvēkus, tulkus un uh, uh konsultantus juridiskos, bet uh, atraidīšanu var uh, um, tomēr īstenot. Uh, cilvēkiem ir jāļauj nokāpt no kuģa, lai īstenot pienācīgas procedūras. Un tomēr šķiet, ka daudzi uzskata, ka to tomēr var veikt jūrā, uh, bet mums tomēr ir jāievieš šis spriedzums. Un treškārt un pēdējais punkts tas ir, es atvainojos, ka runāju tik ilgi, bet manuprāt mums ir jāsaskaņo mūsu likumdošana ar migrantu kontrabandas uh, aizliegumu protokolu, jo šeit arī ir runa par to cilvēku pārtveršanu, kuri ir uh, šie kontrabandisti, nevis vienkārši uh, brauc kaut kur. Paldies, kolēģi, es atvainojos, ka jūs pārtraucu šad un tad, bet eh, es domāju, lai uzturētu dzīvīgas debats un lai cilvēki viens otru uzklausītu. Tas ir vienkārši cienas jautājums pret eh, citiem kolēģiem ieturēt šo uzstāšanās laiku trīs minūtes. Tagad Ernsts Kunds pēdējā ar ēnu referenti. Paldies! Es domāju, ka priekšlikumā, ko Koelija kungs ir izstrādā, izstrādājis, ir tādas nu, ļoti lielas iespējas, nu vismaz vienā vienīgā punktā. Nu, es negribu teikt sakārtot lietas, bet nu vismaz uzlabot migrantu labā. Pēdējo gadu laikā tas tā nav bijis. Tās ir tādas, nu, lielas iespējas. Uh, ka mēs kaut ko noteikti um, sasniegsim. Skaidrs, ka mēs migrācijas uh, problēmas nevarēsim atrisināt. Es piekrītu tam, ko teica iepriekšējā runātāja. Jā, tā tas ir pareizi, bet ir nepieciešami pamatnoteikumi um, arī uh, runājot par migrāciju, un mums uh, ir. Uh, nepieciešams risinājums. Nedrīkst būt nu, nekādas atšķirības starp šiem cilvēkiem un citiem, kas pieprasa patvērumu. Tas nav akceptējams. Daudz, kas tika runāts, starptautiska aizsardzība, tiesības uz uh, atgriešanu, un tāpat arī ļoti nozīmīgi ir tas, lai kapteiņi, kas uh, rīkojas, netiktu sodīti. Tas ir ļoti būtisks punkts. Mēs zinām, kāda ir likumdošana dažās dalībvalstīs. Un mūsu skatījumā ir arī ļoti nozīmīgi, eh, lai būtu diferencēšana, nu, piemēram, arī mazgadīgie, eh, lai tiktu pārbaudīts par um, treš, atpakaļ atgriešanas trešajām valstīm nedrīkst riskēt ar dzīvību un integritāti fizisko. Tāpat arī jārunā par visu pasākumu kopumā. Mums ir nepieciešama iespēja uh, juridiski ap, uh, um, ehm, no nu, riski protestēt pret pieņemtajiem lēmumiem. Ir nepieciešams tiesības migrantiem. Uh, Tās tiešām ir iespējas, es to saku, es saku arī padoms eh, pārstāvjiem, jo tas, kas ir šeit eh, eh, piedāvāts, nu tā nav tāda pozicionē, šeit ir kādas darba grupas, bet nu, tas nav pietiekami. Es atbalstu Koeljo kungu to jautājumu risināšanā, kad viņš saka, mums ir kompetence šos jautājumus diskutēt, cik tālu mēs iesim, nu tas ir tas darbs, kas mums jāpaveic ar um, ēnu referentiem. Bet šeit, nu, runāt par šīm sešām valstīm un par to, uh, kas tas iet, tāds atsevišķs risinājums, man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti problemātiski, ievērot arī to, ka būs nākošā gada parlamenta vēlēšanas, nu, tas tiešām ir tik robežvērtīgi un tas uh, arī kaitētu. Uh, visam tam, ko esam izstrādājuši Eiropas Savienības tiesību uh, jomā, tas tiešām būtu uh, pretī mums. Es kā deputāte tiešām lūdzu padomu eh, ļoti nopietni pievērsties jau, šim jautājumam un uh, lietas patiešām skatīt tā, kā tas ir steidzamības jautājumos uh, konstatēts, un šeit runa ir par dzīvību, un tā, uh, uh, to ir pelnījis jebkurš uh, migrants vai nē. Man ir vēl četri runātāji, un es lūdzu jums pieturēties pie trīs minūšu limita, jo Madame Kung Karatsu bild, Matjo kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, pirmkārt, es gribētu pateikties referentiem par izcilo darbu, kas ir paveikts juridiskā jomā, un tāpat arī ēnu referentiem, kas ir ļoti būtiski pievēršušies šī jautājuma risināšanai. Nu, grozījuma daudzums šodien parāda, ka ļoti daudz kas vēl ir jāpadara, lai izstrādātu parlamentu pozīciju par šo tekstu. Un, protams, ka šodien un atļaujiet um, uzsvērt šo punktu. Neviens nav pret uh, glābšanu, uh, kad cilvēki ir uz jūras un, uh, ja, ja kāds slīkst, nu, tādēļ, ka no trešās uh, valsts. Uh, ierodas e- es, protams, ka ir jāglāb šī uh, persona, ja tā dzīve ir uh, briesmās, un bez tam viss starptautiskās, uh, viss starptautiskie nolīgumi paredz šīs personas glābšanu. Ja uh, viņa dzīve ir uh, briesmās, un es domāju, ka pilnīgi viss tam piekrīt. Neviens nešaubās par uh, to. Taču mans jautājums par uh, glābšanas jautājumu drīzāk tāds juridisks. Vai mēs esam kompetenti uh, spriest uh, par šīm obligātajām tiesībām glābšanas pasākumiem jūrā? Jo ir jau starptautiskas tiesības par šo jautājumu. Es uh, šeit domāju par starptautisko uh, uh, konvencija par meklēšanu glābšanu jūrā. Starptautiskās uh, tiesības pārēdz to, ka jāsniedz palīdzība cilvēkiem, uh, kas atrodas bīstamā situācijā neatkarīgi no to piedarības un statūta. Ir uh, jāsadala atbildības zonas uh, meklēšanas un glābšanas zonām. Uh, jākoordinē glābšanas uh, operācijas, jāapmainās informācijai, jārunā par uh, glābšanas operāciju plāniem un tā tālāk. Sešas valsts, par kurām tikko referents runāja, ir šos starptautiskos šis nolīgums ratificējuši. Un vai mēs runājam par jaunu instrumentu, ko piedāvā kon, komisija, kas nu, radīja tādu sajukumu, ja pielieto Eiropas um, noteikums ar juridisko noteikumu, kas būtu paralēli šiem, šiem starptautiskiem noteikumiem, ka uh, varētu uh, tie, kas strādā piemērot likumdošanu kādu starptautisko vai es, tad, kad jāglāb dzīvību, tad tā ir tāda praktiska lieta un plus arī juridiska. Ir steidzami jāglābj uh, dzīvība vai uh, vajag uh, Eiropas uh, noteikums jaukt to klāt starptautiskiem. Un tas skars ne tikai Frontex, uh, kas nozīmē, ka šādas Frontex operācijas laikā uh, tiks eh, noteikti noteikumi pielietot, un kad būs eh, nacionāla eh, operācija, tad gan citi noteikumi, kas nozīmē, ka trešie ieradīsies un glābšanas, tad tiks pielietotas citas tiesības nekā tie kuģi no ES, kas strādā tajā pašā operācijā. Nu, tā ir situācija nu, tad būs tāda, tāda, tāda neskaidrība starp starptautiskiem Eiropas noteikumiem un tie kuģi, kas piedalās Frontex operācijā un tie, kas nepiedalās. Un tas viss ārkārtīgi steidzamā tādā klimata apstākļos, jo cilvēki nonāks ārkārtīgi bīstamās situācijās, un um, tas var būt ļoti bīstam. Tādēļ es uzdodu jautājumu, vai tiešām ir nepieciešams šis jaunais priekšlikums, ja var um, glābt dzīvības, izmantojot tos noteikumus, kādi jau ir. Tagad, kur atsbildu kundze. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi jauni noteikumi, lai būtu juridiskai skaidrība, jo mums ir jārunā par. Es domāju, ka nav pretruna. Es domāju, ka šī kopēja noteikuma, ko mēs esam pieprasījuši no 2010. gada, un ir laiks par tām, par tām runāt. Un es atbalstu Koejo kungu un komisijas priekšlikumu, lai šī mandāta laikā tos pieņemt. Mums ir jārunā par izmeklēšanu un par glābšanu, jo mums ir jāglāb dzīvības, Un, ja problēma ir noteikuma interpretācija, viņi, jo dalībvalsts nav, dalībvalstīm nav skaidrs, kas ir atbildīgs un kas, kam ir jādara kas, un mums ir jānoskaidro, kas ir atbildīgais. Un, ir, protams, pirmām kārtām ir jāglāb dzīvības, bet arī aizsargāt dalībvalsts, kas ir ārējās jūras robežās, kam ir liels spiediens. Es domāju, ka to arī var cīnīties ar starprobežu, pārrobežu noziegumiem, un, ja mēs gribam nopietni runāt, kā izvairīties no līdzīgām kā Lampedūzas situācija, es esmu iesniedzis grozījumus par bērniem, un es ceru, ka tos atbalstīs, jo Bērni, protams, ir viss neaizsargātie tākākie un kas šķērso jūras robežas, un viņiem jau jūrā ir vajadzīga palīdzība, un ir arī grozījums identificēt, vai ir cilvēki šajā, šajos kuģos, kam ir speciāli medikāls, medicīnisks situācijas, un ka viņiem vajag uzreiz palīdzību. Paldies, Jakulino kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ar tādu ļoti lielu uh, interesi uzklausīju visu teikto. Tie ir jautājumi, uh, kas ir ļoti aktuāli, un, bet arī ārkārtīgi sarežģīti. Es gribu pateikties Koeljo kungam, referentam par viņu detalizēto un precīzo problēmas uh, ieskicējumu. Tas pilnībā atbilst uh, uh, lietas būtībai. Es pat esmu izstrādājis vairākus grozījumus. Karlos, tas ir būtiski arī skatoties uz Frontex darbību vidus jūrā. Mums ir jāstiprina Frontex operatīvā darbības spēja, ir jāpiešķir nepieciešamie līdzekļi un resursi. Uh, lai uh, risinātu uh, šo situāciju. Tik runāts jau par Lampedūzu. Ir pagājušas uh, 40 dienas uh, kopš traģiskiem notiek, notikumiem. Uh, arī Barozu ieradās uh, Lampedūzā. Itālijā sāka operāciju Mara Nostra, tika mm, reaģēts, uh, bet nu vienīgā valsts, kas ir uh, reāli palīdzējusi, ir Slovēnijas, un tas nav daudz. Uh, Nu, ne tikai tādēļ, ka esmu no Sicīlijas, Itālijas to uzsveru. Matjo kundze uh, uzsver, mums jāpraugās uz konkrētiem gadījumiem. Nu, paraudzīsimies uz konkrētiem gadījumiem. Šīs uh, problēmas, par kurām runāja Kārlos, par šo uh, bloķējošo minoritāti, par uh, sešām valstīm, par glābšanas operācijām, visi šie jautājumi ļoti nozīmīgi. Tika paveikts liels darbs. Uh, par sadarbību ar trešajām valstīm. Arī tas ir ļoti nozīmīgi, tāpat eh, kā arī koordinēšana nacionālos centros eh, ir nepieciešama informācijas apmaiņa. Tagad par tādiem, nu, strīdīgākiem jautājumiem. Jā. Mums ir tāda kopēja pieeja migrācijas politikai, az, um, patvērumtiesībām. Tas viss balstās uz dalību valstu solidaritāti, bet konkrēti, ja mums ir uh, jārunā par starptautiskiem noteikumiem un uh, tiem, kur uh, Frontex. Uh, uzņemas vadību. Protams, ka mums jāatrod ir tāds salīdzvarots skatījums, bet Frontex eh, darbība ir eh, netik ļoti plaša eh, salīdzinot ar Maltas, Grieķijas, Spānijas, Kipras, Itālijas darbībām, ko tās veids viens pašas un šeit norāda uz starptautiskiem noteikumiem. Tas varētu prevalēt par tādu konkrētu pieeju ko Eljo kungs bauda kolēģu pilnu uh, uzticību, ar, es viņam pilnībā uzticos, ir nu, ļoti nozīmīgi rast uh, līdzsvaru, lai uh, izkustinātu uh, šo bloķējošo mazākumu, lai mēs varētu rast uh, risinājumu un glābšanu pie dažādām piekrastēm. Trīs minūtes Brodskungam lūdzu. Regulas izmaiņas nesaistošas vadlīnijas par glābšanu un meklēšanu. Es apsveicu dalībvalsts, kas uzņemās tādu atbildību. Ir, protams, skaidrs, ka cilvēki, kas ir bīstamā situācijā, ir jāglābi, un dalībvalstīm nevajadzētu būt jāsaka, ka tas būtu jādara, bet pienākums par izcelšanu glābtām personām kur, viņam, kur viņus vajadzētu izcelt. Tas ir dalībvalsts jautājums, neskatoties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumu. Vajadzību aizsargāt robežu nevajadzētu traucēt pamat tiesības migrantiem. Un tātad lēmums Eiropas cilvēktiesību tiesā vai uh, tas ietekmē iespēju aizsargāt ārējās robežas, jo migrantiem ir tikai jāpārliecina, kad viņi ir nav izcēlušies no bīstamām valstīm ar dokumentiem vai bez dokumentiem, un tad viņiem ir jāpiešķir patvērums. Un tātad incentība glābt migrantu dzīvības un viņu ģimenēm uh, Viņi veic bīstams šķērsojumus, un tāpēc ir bijuši nāves gadījumi vidusjūrā. Paldies, Brodskungam! Beidzam debati un atgriežamies pie referenta Koeļo kungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jaukiem vārdiem par manu atzinumu. Un kad viņi cer atrast risinājumu, un es gribētu arī pateikties prezidentūrai par viņa jaukiem vārdiem un par spiedienu, ko viņi veic uz tām dalībvalstīm, lai saņemtu mandātu, lai sākt sarunas ar parlamentu pēc iespējas ātrāk. Es esmu ļoti laimīgs, kad viņu priekšlikums kompromisam neparedz svītrot 9. un 10. pāntu, un tas ir solis pareizā virzienā. Es skaidri pateikšu, divas minūtes. Kāpēc es uzsveru, ka ir vajadzīgi 9. un 10. pāns, un kāpēc es nesaprotu dalībvalsts, kas cenšas svītrot tos pāns? Jo padoms lēmumā, kas vienprātīgi tika pieņemts, tā jau tie pānti tur bija ir skaidri, jā, skaidrs, viņi bija nesaistoši, bet viņi tur bija. Neviens padomē, kad viņi pieņēma vienprātīgu lēmumu, viņi nav teikuši, ka tās nav Eiropas kompetencēs. Viņi vienojas, un tagad komisija grib, lai būtu saistošs lēmums, un mūsu viedoklī, manā viedoklī, mums vajadzētu atbalstīt komisijas iniciatīvu. Varbūt kāds saprat, ka Tas nav mūsu kompetence. Politiskais jautājums ir sekojušais. Pēc tam, kas, ka tas, kas notika vidus jūrā, visi premjerministri, visi valsts vadītāji teica, ka mums ir jābeidz, jāizvairās no šādām lietām, un visi visus lēmumu būs, vairāk lēmumu būs vajadzīgi, lai tikt galā ar šo jautājumu, bet pirmais likumdošanas akts ir šis papīrs. Nu, un ko mēs darīsim ar pirmo likumdošanas? Mēs tēlosim, ka ar Eiropu neko nevar padarīt, un kad dalībvalstīm ir jāpieņem lēmumu. Nē, tas nav risinājums. Tā nav atbilde. Ja visi prasa vairāk Eiropu, un mums ir vajadzīga Eiropas atbilde. Un es simpatizēju ar vairākiem grozījumiem, ko iesnieguši mani kolēģi. Man ir jāsaka, ka mēs nevaram iet tālāk, mēs nevaram norādīt dalību valstīm, kas ir nacionālā kompetence. Mums ir jāpieturās pie līdzsvara, līdzsvarota viedokļa, līdzsvarots viedoklis ir tas, ka Eiropas operācijas ir Frontex rīcībā, mums ir jābūt Eiropas noteikumi, un mēs neiesim tālāk, lai sāktu diskusiju ar padomi, ka mēs pārkāpjam savus pilnvars un liekam dalību valstīm uzdot savu suverēno varu. Un ar kompromisu grozījumiem es pieturēšos pie šīs idejas, ka mums ir vajadzīga vairāk Eiropa, bet mums ir arī jāciena savu juridiskais pamats. Paldies! Paldies, referent! Tagad mēs esam beiguši šo debatu. Mēs pārtrauksim uz dažām minūtēm, jo balsojums ir paredzēts 12.20, un kolēģi varētu cerēt, ka balsojums sāksies tad. Tātad atsākam 12.20.

Everybody... Kolēģi, vai jūs varētu pamazām apsēsties? Sāksim balsot pēc divām minūtēm. Okay, colleagues, please take your seats. We're going to proceed to. Lūdzu, ieņemiet vietas, kolēģi, tagad darb, balsosim. Tas ir vienīgais balsojums, kas ir šajā sesijā paredzēts, tā sauktā sezonas darbinieku direktīva. Un to prezentēja referents iepriekšējā sanāksmē Pirmā lasījuma vienošanās par šo dokumentu tika panākta starp uh, institūcijām. Nodarbinātības komiteja balsoja šorīt par sarunām, kas attiec uz viņu ekskluzīvās kompetences uh, daļām, un uh, zinu, ka viņi atbalstīja šo vienošanos. Referents piedāvā balsot par kompromisa tekstu par visu kopā, blokā. Un to es uh, gribu tagad uh, Uh, piedāvāt jums, vai viss ir gatavi balsot. Tad tagad būs uh, viens vienīgs balsojums. Balsosim par kompromisa tekstu, ko piedāvā referents. Kurš pār? Pret? Atturas? Ļoti skaidrs vairākums. Un tagad galīgais balsojums uzreiz. Tas būs elektronisks balsojums. Sākam balsot. Thank you. Jan voting... Janam nav balsošanas kartes, bet mēs pieskaitīsim jūsu balsi. Sākam balsot, balsojam, vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Ļoti skaidrs vairākums plus Jans 33 apsveicu referentu. Un ar to arī noslēdzam šīs šorīt sesiju. Atgādinu kolēģiem vienu brītiņu, kolēģi lūdzu. Šo pēcpusdienu uh, sēde notiks 2Q2 zālē. Uh, tiekamies pēcpusdienā.